paziņoja, ka atsākam Eiropas parlamenta plenāru sēdi, kuru mēs pārtraucām 18. jūlijā. Daži paziņojumi. Viens paziņojums, kas man ļoti sarūktināja un sāpināja, jo pēkšņi uh, Portugāļu deputāts Andrijs Bratfords ir aizgājis mūžībā. Viņš ir arī daudz strādājis savas valsts, savas politiskās pārtīs, interesēs arī Eiropas parlamenta interesēs. Viņš bija jauns, 48 gadus vecs, un viņa dzīve tika veltīta pilsoniskām darbām, iestājoties par demokrātiju, kā arī cīnoties arī par Azoru salu autonomiju. Un visi viņu ļoti labi pazina kā ļoti laipnu cilvēku, jauku cilvēku, ka viņam arī bija ļoti plašas kultūras zināšanas un arī ļoti augsti ētiskie standārti. Viņš tika ievēlēts Eiropas parlamentā pavisam nesen, un viņa priekšā bija jauns un liels izaicinājums. Eh, pieminot Andrē, eh, es izsaku viņu tuviniekiem un draugiem, eh, arī līdzjūtības sociāldemokrātu kolēģiem, arī pašu Eiropas parlamenta solidaritāti un līdzjūtību. Vēl viens paziņojums, arī sāpīgs. Pagājušajā nedēļā notikuši ļoti lieli plūdi Eiropā Tie skāra ļoti plašas teritorijas Spānijas dienvidu austrumos, centrālajā teritorijā. Ļoti plašās teritorijās arī Valencijā, Likantē, Mursijā, Amērijā, Granādā, Albasēdē un arī Madridē tika nodarīti lieli postījumi. Seši cilvēki gājuši bojā, Desmitiem tūkstoši cilvēki bija spiesti pamest savas mājas un mainīt arī darba vietas. Un Eiropas parlamenta vārdā es vēlos paust arī mūsu solidaritāti, arī mūsu līdz, līdzjūtību bojā gājušo tuviniekiem un arī paužam mūsu solidaritāti eh, visiem tiem, kuri ir cietuši šo plūdu rezultātā. Vēlos arī nodot mūsu pateicību um, arī visiem glābējiem, kur ļoti smagi uh, Eh, strādāja, lai glābtu cilvēkus. Paldies arī visiem brīvprātīgajiem, kuri ir piedalījušies, joprojām piedalās šajos glābšanas darbos, un pieminot arī mūsu kolēģi un eh, eh, visus upurus Spānijā. Arī paužot līdzjūtību viņu tuviniekiem, aicinu piecelties un ievērot vienu minūtu klusuma brīdi. Grāci. Paldies. Onorevole Piri ha chiesto. Kadī Piri vēlas izteikties, lūdzu. Prego. Yeah, it's working. Thank you, President. Jāpaldies priekšsēdētāji. Pagājušajā nedēļā uh, starp Ukrainu un Krieviju notika uh, ieslodzīto apmaiņa. Uh, Sencovs, kā arī 24 Ukrāņu jūras spēku karēju atbrīvoti, taču Tas norāda arī uz to, ka ieslodzīto apmaiņa nevar notikt, nodarot kaitējumu MA 17 upuru ziņu rēķinu. Un tā tad Arī viena ļoti svarīga liecinieka nodošana apakaļ Krievijai bija ļoti um, negatīva lieta. Protams, ka mēs esam solidāri ar Ukrainu, taču mēs cerams, ka viņi ievēros arī ANO rezolūciju un viņi atradīs uh, vainīgos, kādēļ MH12 līdaparāts tika um, nogāsts. Paldies! Paldies, Pirīkundze! 18. jūlijā protokols ir apstiprināts. Vai ir kādi komentāri par šo protokolu? Honorevole Papadakis. Pre... Papadakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kolēģi. Kiprā tagad ir apdraudējums. Mūs apdraud uh, Turcijas uh, jūras spēki. Uh, Turcija ceļ savas platformas ekskluzīvajā Kipras ekonomiskajā zonā. Tāpat, lai tā būtu Ogulu kungs, nepārtraukti izsākā draudus Famagūstas pilsētai kuru aizsargā Eiropas parlamenta rezolūcija un arī ANO rezolūcija. Eiropas parlamentam ir pienākums rīkoties. Pārdome ir lēmusi arī um, izvērst sankcijas pret Turciju. Ļoti svarīgi, lai arī Eiropas parlaments turpinātu šo darbu. Jautājums no manas puses bija tāds, vai jums ir komentāri par protokolu? Ja par protokolu komentāru nav, tādējādi to pieņemam. Yes. Tālāk. Kā Bretford kungs ir gājis bojā un uh, Galtieri kungs kļūst par Itālijas ekonomikas finanšu ministru, tad sākot ar 18. jūliju un 5. septembri abi šo deputātu vietas ir vakantes. Tālāk Dānijas kompetentās iestādes man arī ziņojušas par to, kā Eiropas parlamentā ir iecelt Marienu Vinu aizstājot Jēpe Kofordu. Un tos sākot ar 2019. Uh, gada 2. jūliju Portugāls komitētās iestādes ir informējušas par to, ka Eiropas parlamentā ir ievēlēts, ievēlēta Izabela Karveiša kundze, viņa aizstās Andrija Dirga Brātforda kungs sākot ar 3. septembra sveicu, protams, jaunos kolēģis un atgādinu, ka šeit Eiropas parlamentā un institūcijās arī varat strādāt atbilstīgi reglamentu noteiktajām tiesībām. Juridisko lietu komiteja ir veikusi arī pārbaudi. Es čeperīja lietā un tad sākot ar 4. 4. aprīli līdz uh, sasaukuma beigām, tad arī viņam tiek piešķirt mandāti vai ir kādi iebildumi pret šo. Tādējādi uh, mandāti tiek apstiprināti. Tālāk. Eiropas Tautas partija, sociāldemokrāti, kā arī uh, zaļā grupa un ir arī um, komunicēti uh, arī kandidāti komitejām, delegācijām šie lēmumi tiks iekļauti arī šīs dienas plenārsēdes protokolā un spēkā stāsies uh, ar šīs dienas datumu. Jūri Trāna Empel komitejas arī ir nosūtījušas koriģējums parlamentu apstiprinātajiem tiesību aktiem 241. pāns 4. punktā, Tādējādi šīs korekcijas tiek uzskatītas par apstiprinātām, ja vien 24 stundu laikā noteiktais uh, deputātu un politisko pārtīju skaits neprasa balsot par šīm izmaiņām. Izmaiņas ir pieejamas plenārs sēdes mājaslapā un arī to nosaukumi tiks publicēti šīs dienas plenārs sēdes protokolā. Tad vēl kultūras lietu komiteja ir lēmusi uzsākt starp institucionālās sarunas. Pirms pirmā lasījuma padome atbilstīgi 72. pantam regulā pieņemtais Eiropas parlamenta nostājas pirmajā lasījumā, kas veido mandātu šīm sarunām, ir pieejami arī plenārsēdes mājaslapā tiesība aktu nosaukumi tiks publicēti arī šīs dienas plenārsēdes mājaslapā un protokolā. Tad vēl viens paziņojums pār Eiropas ombudu ievēlēšanu 2019. gada 30. augustā ar oficiālajā vēstnesī publicēts lūgums iesniegt kandidatūras Eiropas ombuda eh, vēlēšanām. Un tad eh, gala termiņš kandidātu izskatīšanai 30. septembris, 4. septembrī saņēmāt arī no manas e-pastu ar papildus informāciju. Vēlos atgādināt, ka atbilstīgi 231. pantam, otram punktam, tad katrai kandidatūrai jāsaņem vismaz 40 deputātu atbalsts, kas veido uh, Eh, kas pārstāv vismaz divas eh, dalību valstis, katrs deputāts var atbalstīt tikai vienu kandidātu. Ja viens deputāts atbalsta vairākus kandidātus, produktus, tad neviena no viņu izvēlēm netiks ņemt vērā, un tāda kāda, kāda tur, kas nodotu priekšsēdētājiem, to vairs nevarēs atsaukt, un nevarēs arī pievienot vai atsaukt pārākstus. Tāda kandidatūra iesniegšanas termiņa laikā arī izvērtēšu eh, kandidātu pieņemamību, nodošu arī. Uh, lūgumrakstu komitejai šos kandidātus, un tad decembra sākumā tiks noturēts uzklausīšanas ar šiem kandidātiem, kur varēs piedalīties visi deputāti. Jauna nu ombuda ievēlēšana notiks Eiropas parlamentā uh, 2019. gada decembrī. Un tagad darba kārtība. Galīgais darba kārtības projekts, ko ir apstiprinājusi priekšsēdētāja konference 12. Eh, septembrī atbilstīgs 47. pantam, ir eh, jums visiem izplatīts, un tagad kādas ir darba kārtības izmaiņas. Pēc konsultācijām ar politiskajām grupām es vēlos eh, šeit Eiropas parlamenta plenāru sēdē prezentēt sekojošas darba kārtības izmaiņas, kas attiecas tieši uz otrdienu. dienu Tad komisijas paziņojuma nosaukums par Savienības kopēju nostāju pirms ANO samītu par rīcību klimata politikas jomā Ņujorkā. Tātad tas būtu jāmaina. Tas jānosauc par eh, samita sagatavošanu, klimata aktivitātēm un sa, samits eh, par ilgspējās attīstības mērķiem Ņujorkā. Vai jums ir iebildes pret šo nosaukumu maiņu? E allora, sono, presente... Ja iebildumu nav, tādēļ apstiprinām šo joprojām par otrdienu eh, zaļo grupa, kā arī goe grupa grupa lūgušas, lai diskusijas pār pārdomas komisijas paziņojumu pār um, mežugunsgrēkiem Amazonē tikt tiktu noslēgts ar rezolūciju, par ko notiks balsojums ceturtdien no rīta, un tagad vārds Filipa Lamberta kungam, lai viņš varētu zaļo vārdā prezentēt šo lūgumu. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Tas, kas notiek šobrīd Amazonijā. Uh, mēs runājam ne tikai pagātnē, bet šie ugunsgrēki turpinās. Tātad šī problēma ir pasaules mēroga problēma, un tādēļ ir pamatoti, lai mūsu parlaments ne tikai apspriež šo jautājumu. Uh, jo, ja mēs tikai apspriedīsim šo jautājumu, neizdarot secinājumus, uh, tad lielā biznesa pārstāve Amazonijā sev berzēs rokas un teiks, tas ir tīģeris, kurš nevienam nekož. Un tādēļ es uzskatu, ka pēc šīm e, e, debatēm būtu jāpieņem rezolūcija, kura skaidri pauž uh, mūsu viedokli par to, kādi secinājumi būtu jāizdara Eiropas komisijai, ja Brazīlija paliek pašreizējās pozīcijās, noliedzot problēmas pastāvēšanu un norādot, ka Eiropas Savienībai nav jājauc šajā situācijā. Es uzskatu, ka šī situācija skar mūs visus, tas ir pasaules mantojums un tas ir arī svarīgi, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un tādēļ mēs nevaram vienkārši neko nedarot, noskatīties situācijas attīstībā. Tad Tādēļ es uzskatu, ka pēc debatēm parlamentam jāpieņem rezolūcija, kurā ir norādīts, kādas secinājumus būtu jāizdara no situācijas. Paldies, vai ir kāds pret? Kāds vēlas uzstāties pret šo piedāvājumu? Nē. Tādā gadījumā balsosim personāla balsojums par šo lūgumu. Sākam balsot!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 E quindi l'ordine del giorno rimane. Tādējādi mēs nemainām darba kārtību. Joprojām par otru dienu ID un GUE grupas. Kāda problēma? Kretu? Prego, onorevole Kretu. Lūdzu, Kretu. Kundze. Mikrofonā. I'm sorry, my card doesn't work, but I vote. Piedodiet, es balsoju par, bet kartiņa nestrādāja. Ne prendiamo atto, grazie. Sempre per... Paldies, labi. Par otru dienu. Ide un goe grupas lūdza, lai diskusijas par uh, Gualtieri kunga ziņojumu par Eiropas Centrālās bankas prezidentu iecelšanu kandidātu Kristīnu Lagārdi. Uh, lai šīs debats notiktu 1. oktobra plenāra sēdē, lai varētu ļaut Lagārdas kundzei ierasties. Un tagad vārds uh, Beikungam ID grupas vārdā. Merci, Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Debates un balsojums, kas paredzēts Lagardas kundas uh, klātbūtnē rīt, uh, tā tika šis lēmums pieņemts jau sen, un Lagardas kundze pavisam pēdējā brīdī mūs paziņoja, ka viņai ir uh, pienākumi jāpilda Vašingtonā, un ka viņa nepiedalīsies uh, šajā sēdē, un ka viņas uzklausīšana ekonomisko monetārā lietu komitejā ir pietiekama, bet tā tas nav. Bieži vien mūsu parlamentu uzskata par tādu iestādi, kas tikai apstiprina jau iepriekš pieņemtus lēmumus, un tādēļ šāda situācija ir pazemojums un nicinājums, kas izrādīts uh, mūsu uh, parlamentam. Uh, Eiropas centrālās bankas priekšstādātāja amats ir ļoti nozīmīgs, tas ir un mēs visi zinām, ka cīņa pret inflāciju ietekmē arī bezdarba situāciju, eksporta rādītājus un citus ekonomiskos rādītājus, un tad eh, Lagardas kundzei būtu jābūt tik pieklājīgai, lai ierasto šeit parlamentā uz debatēm, un tādēļ aicinu pārcelt debatas un balsojumu, kas paredzēts rīt. Eh, Jā, paldies. Vai kāds vēlas izteikties pret šo piedāvājumu? Non c'è. E... Nav. Lambert kungs vēlas izteikties. Priekšsēdētājs pilnībā nepiekrītu Beja kunga minētiem argumentiem, un kad viņš runāja par procedūru, es gribu atgādināt, ka procedūrā ir paredzēts, ka kandidāti uzklausa kompetentā uh, parlamentu komiteja, tā ir ekonomisko monetāro komi eh, lietu komiteja. Šī uzklausīšana notika, kandidāte bija gatava diskutēt ar komiteju, līdz ar to noteikumi ir ievēroti un saskaņā ar noteikumiem balsojums notiek plenārsēdē. Un tomēr es vēlētos pievērst uh, parlamentu plenārs sesijas uh, uzmanību jautājumam, kā Lagārdas kundze ir izteikusi piekrišanu piedalīties plenāru sēdē, bet viņai nav šāda obligāta prasība izvirzīt tā tad. Un, ja ir eh, būtu ļoti labi, ja mums varētu notikt debates ar ECB eh, e eh, priekšstādātais kandidāti. Viņai, Lagardas kundzei, ir pamatoti iemesli neierāsties, viņai ir pienākumi Vašingtonā, bet Tomēr es domāju, ka ja debatas rīt nevar notikt kandidāts klātbūtnē, tad nav lielas jēgas šīm debatēm. Un uh, to uh, mēs varētu šādu Uh, lēmumu pieņemt uh, vienprātīgi parlamentā, pārcelt debatas un balsojumu uz oktobru, oktobru sesiju, tad es to atbalstu, bet ja tas ir tā kā tāds neusticības izteikšana, tad es neatbalstu šādu ierosinājumu. Bet svarīgi ir domāt arī par uh, parlamenta statusu. Nav jēga šīm debatēm bez Lagardas kundzes klātbūtnes, bet ja mēs gribam uh, Uh, diskutēt par uh, ekonomisko monetāro politiku, tad uh, tas ir cits jautājums, bet tas nav apstiprināts priekšstādātāju konferencē. Jā, paldies. Rija Breikundze lūdzu vēlas ko teikt. Euh, paldies, priekšsādātāji. Gribēju precizēt Eiropas kreiso apvienotās grupas prasību saskaņā ar reglamenta 130 pirmo pantu uh, uh, ir noteikts, ka uh, uh pēc ECB uh, priekšsēdētāja kandidātu uzklausīšana šī nominācija tiek veikta divu mēnešu laikā. Tā kā mums vēl ir laiks līdz oktobrim, uh, lai sarīkotu debates ar Lagardas kundzi lai mēs zinātu, ko mēs varam sagaidīt no jaunās priekšstādētājas ekonomiskā minoritārā politikā. Uh, mēs uh, esam uh, konstatējuši, ka pārāk ilgi ECB ieklausās tirgu interesēs, un tagad ir pienācis laiks Eiropas centrālajai bankai uzklausīt arī pilsoņu intereses. Un es tiešām, kolēģi, nevaru iedomāties, ka jūs noraidīsiet šo prasību rīkot debates Lagardas kundzes klātbūtnē, jo runa ir par mūsu planētas, mūsu tautu nākotni, un es rosinu rīkot šīs debats Lagardas kundzes klātbūtnē. La richiesta Paldies. Tagad ir arī izteikts lūgums. Mums ir jābalso personāla balsojums. La votazione è aperta. Sākam balsot. Hanno votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tādējādi nemainām mūsu darba kārtību. Allora, allora, c'è un problema. Tā, ir kāda elektroniska problēma. Simtu. Tātad cik uh, ir nobalsojuši pār, bet diemžēl pazud no ekrāna. Gribēju nolasīt rezultātus. Sul tabellone principale. Tātad uz ekrāna pretbalsojumi parādās kā atturas balsojumi, bet šeit mūsu priekšā uz ekrāna viss ir pareizi, tāpēc arī ir sajukums. Eko, allora. Labi, tātad balsojuma rezultāti. Pāri 175. Bulman kungs. Priekšsēdētā kungs, bet šeit zālē tomēr bija sajūta, ka arī uh, elektroniski bija kaut kas sajaukts tajā brīdī, kad uh, mēs spiedām šeit pogu pār Amazonas mežiem, vai būtu nepieciešama rezolūcija. Varbūt, ka elektroniskais uh, rezultāts neobligāti atbilst tam, kas tika nolemts šeit uh, deputātu vidū. Varētu būt, ka tehniska problēma šeit ir iezagusies. Taču. Allora, i risultati. Tātad rezultāti par Gvaltjeri kungu ziņojumu. Par 175 pret 274 atturas 10. Tādējādi nemainām darba kārtību. Tālāk balsošanas rezultāti par debatēm par Amazonas meža ugunsgrēkiem rezultāti sekojoši par 192 pret 228 atturas 13. Turpinām. Otrdiena. Eiropas Savienības grupa ir lūgusi rezolūciju, kas noslēgs padomas komisijas ziņojumu par ārvalstu iejaukšanās vēlēšanu norisinu un dezinformāciju dalību valstu un Eiropas demokrātiskajos procesos. Tātad, lai tas notiktu oktobra pirmajā plenāra sesijā, vārdu dodu, kurš vēlas mūs iepazīstināt ar šo jūsu lūgumu. Non c'è nessuno? Nav neviena? Intvelds kundze. Okay. Yes. Um... Manuprāt, šeit viss ir skaidrs. Būtu nepieciešams mums noturēt šo debati, un rezolūcijas projektam būtu nepieciešams laiks, jo jautājums tiešām ir uh, tāds, kas izraisa plašas diskusijas, tāpēc būtu nepieciešams uh, balsot uh, nākamajā sesijā un bal tagad strādāt. Eh. Paldies, Intvēlts kundze. Kurš ir pret? Pirikundze. Initiative. Šī iniciatīva no, nāca no SD grupas, un esmu gandarīta, ka ir daudz un liels vairākums šajā uh, parlamentā, ka mēs vēlamies šo jautājumu iekļaut darba kārtībā, un nākamnedēļ ir paredzēts īpašas komisi, komitejas sanāksme, un mums nav nekādu iebildumu. Uh, iebildumu to pārbiedīt uz priekšu. Paldies! Labi, paldies. Esam uzklausījuši abas parlamentārietas un tagad balsosim par šo. Sākam balsot. Ne. Per alzata di mano, chi è a favore? Paceļot rokas, kurš par? Chi è contrario? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. adoptat. Bene, passiamo alla giornata di mercoledì. Tagad trešdiena. Eiropas Tautas partija lūgusi, lai diskusijas pār padoms komisijas uh, uh Paziņo par Eiropas atceres nozīmi Eiropas nākotnē tik noslēgts ar rezolūciju, par kuru balsojums notiktu ceturtdien vārds Gālerkungam. kungam lai varētu iepazīstināt ar šo ETP grupas lūgumu. Paldies, priekšsēdētā kungs! Saskaņā ar labu tradīciju īpašas jubilejas tiek atzīmētas ar diskusijām, ar rezolūcijām. Un šeit mēs runājam par uh, Molota Ribbentropa vai arī kā daži to sauc par Stalina un Hitlera paktu, un mēs paredzam nākt klējā rezolūciju. Un pirms desmit gadiem mēs esam darījuši to pašu. Manuprāt, eh, ņemot vērā to, kādas sekas bija šim paktam mūsu kontinentā, un joprojām, zināmā mērā, šīs sekas var just, tāpēc arī būtu nepieciešams arī par šo jautājumu noturēt diskusiju un pieņemt rezolūciju. Paldies! Paldies! Kurš pret? Vai kāds ir pret un vēlas izteikties? Nessuno è contrario? Neviens nav pret. Dāli kundz vēlas, uh, ko sacīt lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos teikt, ka mēs varam paturēt uh, šo, šo uh, virsrakstu, kas šobrīd ir uh, saturā. Vēlos arī teikt, ka būtu nepieciešams oktobrī nākt klājā rezolūciju un balsot arī par to, jo jautājums ir ļoti sensitīvs un svarīgs. Uh, un ir svarīgi tiešām pie šīs rezolūcijas pastrādāt pietiekami. Paldies! E Bet mums ir jābalso, tad nu tagad balsosim. Uzklausījām Gālerkunga apsvērumus, nu personāla balsojumu sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Leggo io perché sennò. No... Nolasīšu rezultātus, citādi atkal būs sajukums. Par nobalsojuši 443 parlamentārieši, par 234 pret 178 atturējās 31. Tādējādi tas ir pieņemts. Un joprojām par trešdienu. Atbilstīgi 314. pāntām Eiropas Savienības eh, darbības līgumā piedāvāja, ka pēc pārdomas eh, prezentācijas būtu pilnīgas debates, jo eh, zaļu grupa izteica lūgumu par to, lai pārdomas izklāsts par tās nostāja attiecībās 2020. gada finanšu gada vispārējā budžeta projekta, ka tas tiktu aizstāts par uh, eh, 2020. gada budžetu. Tātad es piedāvāju ne tikai uzklausīt padomas izklāstu, es piedāvāju norganizēt debatas par šo jautājumu, kur ir iesaistīta arī plenārsēde vai ir kādi komentāri par šo iebildes. E Tādā gadījumā varam uzskatīt, ka esam tādējādi to apstiprinājuši. Paldies! Tādējādi tas arī ir viss. Gaidot nākamās debates, tad mēs tādējādi arī esam mainījuši un apstiprinājuši darba kārtību. Pirmais šīs dienas darba kārtības punkts paredz komisijas paziņojumu par Eiropas Savienības mēžu stāvokli. Eiropas komisijas vārdā arī skaņētas kungām. Aicinu kolēģus pamest plenārsēdes telpu pēc iespējas klusāk. Prego, komisāri. Vecums komisārkungs. Prezidente, señorías, la Comisión Europea. Priekšsēdētāji. Tātad Eiropas komisija šeit Eiropas parlamentā vēlas arī paust savu solidaritāti ar visiem, kuri cietuši no nesenajiem negaisiem, arī plūdiem, kas ir nu, skāruši dažādas Spānijas teritorijas, izsakām līdzjūtību arī mm, upuru tuviniekiem, kā arī pateicamies. Lūdzu, uh, priekšsētā pārtrauc komisāru kungu. Sorry, I wanted to catch your eye. Because... Es vēlējos, lai jūs uz mani paskatītos, jo, manuprāt, ņemot vērā to, cik svarīgs ir šis jautājums, mums ir svarīgi klausīties, ko jūs sakāt. Cienījamie kolēģi, vai varam sarunāt tā, ka jūs dodaties prom pēc iespējas klusāk un varbūt tiešām kādu minūtīti pagaidīsim, komisāra kungs, tā būs labāk. No, please, we, we... Lūdzu, tad vienkārši pagaidīsim, ja? please leave the chamber quietly colleagues. Lūdzu, cienījamie kolēģi, dodieties prom klusām. Komisārs jau sāk uzstāties. Un tad lūdzu, komisāra kungs, varbūt sāciet no sākuma. Kolēģi, dodieties prom klusāk. Thank you. Thank you, thank you, Madam President. La Comisión Europea. Eiropas komisija Tāpat kā Eiropas parlaments vēlas paust savu solidaritāti visiem, kuri ir cietuši no nesenajiem uh, lietiem un plūdiem, kur skāruši ļoti daudz Spānijas uh, reģionus, arī paužam līdzjūtību. Uh, bojā gaišiem tuviniekiem un pateicamies arī visiem glābējiem, brīvprātīgajiem, kas uh, ir uh, smagi strādājuši, lai mazinātu katastrofas sekas. Godātie deputāti, es uzstājos šo pēcpusdienu komisāra Hogana vārdā. Un Es augstu vērtēju Eiropas parlamenta interesi par mežiem. Meži sēdz 40% Eiropas Savienības teritorijas, tie ir svarīgi sabiedrībai un tiem ir noz liela ekonomiska nozīme un arī uh, mežu skar klimata pārmaiņas un uh, vētras, uh, meža ugunsgrēki un citi izaicinājumi. Komisārs Hogans organizēja uh, konferenci par mežiem, kur uh, šajā konferencē uh, Uh, bija iespējams apspriest šīs problēmas un bija uh, plaši pārstāvētas uh, iesaistītās puses, uh, nozare, vides, NVO un pilsoniskās sabiedrības pārstāvi. Konference apstiprināja, cik svarīgi ir meži un meža saimniecība Parīzes nolīguma mērķu īstenošana. Tāpat tika uzsvērts, kā meži ir svarīgi nākotnes ekonomikas attīstībai un lauku reģioniem. Uh, meži ir svarīgi, lai sasniegtu oglekļa neutralitāti līdz 2050. gadam un lai uh, ierobežotu fosīlo materiālu izmantošanu. Es eh, runājot par eh, mēžu politiku Eiropas Savienībā, vispirms vēlos norādīt, ka par to pirmkārt ir atbildīgas darība, dalība valstis. Tas atspoguļojas Eiropas Savienības mēžu stratēģijā, kas apstiprināta 2019. gada martā. Ir norādīts, ka eh, politika balstās uz subsidiaritātes principu. Uh, Pēdējo gadu laikā meži arvien vairāk ir pakļauti ekstremālām dabas parādībām, uh, vētrām uh, un uh, sausumam, tāpat kaitēkļu uzbrukumiem. Un šādas ekstrēmas parādības un meža ugunsgrēki skar daudzas Eiropas Savienības dalību valstis ir izveidotas ekspertu grupas uh, un koordinācijas komiteja par uh, bioloģisko uh, daudzveidību un tiek rosināta pieredze apmaiņas starp dalību valstīm un komisiju. Nesen tika apspriesta situācija mežos un arī tika uh, izstrādātas pagājušā gada okto, novembrī un decembrī vadlīnijas par uh, mežu uh, politiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Uh, Eiropas uh, centrālajā daļā uh, meži ievā, cieš no um, izgraužu uzbrukumiem, tāpat no sausuma. Vairāk nekā 100 tūkstoši hektāru ir uh, nopietni cietuši, vairāk nekā 300 tūkstoši hektāru ir nodeguši meža ugunsgrēkos, 1800 hektāru ugunsgrēkos 2019. gadā, un tas, šī parādība ir bijusi smagāka nekā iepriekšējos gados. Meža bojājumi skar nopietni Eiropas mežu ekosistēmas, Natūra 2000 aizsardzības teritorijās un citās teritorijās. Uh, kaitējumu nodara sausums, eh, eh, plūdi, eh, vētras un mizgraužu uzbrukums. Situācija nebūtu nav optimāla, arī domājot par klimata pārmaiņu ierobežošanu ar mežsaimniecības palīdzību. Ir uh, ne, tiek uh, izmantot Eiropas saimnības finanšu instrumenti, lai atbalstītu noteiktas politikas uh, īstenošanu un multifunkcionālu uh, pieeju. Ir 2014.20. gadam paredzēts piešķirt aptuveni 8 miljārdus eiro mežu atbalstam 90% veltot lauka attīstības uh, programmām. Tāpat uh, tiek uh, sniegts atbalsts mežu ugunsgrēku novēršanai un ekstremālu dabas parādību nodarīto kaitējumu likvidēšanai 2014. un 2020. gada laikā aptuveni 20% no KLP finansējuma bija novirzīti meža uh, ugunsgrēku un uh, ekstremālu dabas parādību seku novēršanai. Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisms sniedza tehnisku uh, atbildību, eh, atbalstu eh, meža ugunsgrēku apkarošanā. Tagad šis atbalsts ir pastiprināts, mobilizējot Eiropas eh, rezerves kapacitātes, izmantojot lidmašīnas un helikopterus. Tāpat arī apvārsnī 2020 ietver pasākumus, uh, Uh, lai uzlabotu situāciju mežā. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, tagad uzklausīsim politisko grupu pārstāvjus. Vispirms ETP vārdā Līzes kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi. Mešs mums Eiropā ir ļoti svarīgs klimata sargs. Un tas ir sevišķi tad, ja mēs pareizi apsaimniekojam mežus. Un, un atceramies, ka koksne mums ir vajadzīga, mēs nevaram to aizstāt tikai ar tēraudu vai cementu. Atceramies, ka meži ir um, milzīgs ekonomikas sektors un ļoti svarīgs faktors uh, biodažādībā. Piemēram, Čehijā, Slovākijā, Francijā, Vācijā, un uh, Skandināvijas dienvidos ir problēmas ar meža stāvokli. Un tie ir saistīti ar to, ka pēdējie gadi ir bijuši īpaši sausi, un turklāt arī misgrauži ir nodarījuši lielu kaitējumu. Tas nozīmē, ka meži ir apdraudēti, un uh, klimata pārmaiņas šeit dod arī uh, savu artavu. Tas nozīmē, ka katram no mums savā līmenī protams, arī reģionāli katrā valstī, bet arī plašāk. Mēs Eiropas Savienībā ar savām kompetencēm mēs varam palīdzēt. Finansiāli jāatbalsta, un mēs varam izmantot uh, uh mūsu lauksamniecības politikas otro pīlāru, bet tas nenozīmē, ka mēs to mazināsim šo pīlāru, to Eiropas parlaments neakceptēs. Uh, bet mēs varam izmantot dažāda veida iespējas. Piemēram, mums ir konkurētspējas uh, zaudējumi. Varam teikt, ka tā ir katastrofa, tāpēc arī katram būtu nepieciešams to atcerēsies. Tajā brīdī, tad, kad mēs runājam par kādiem noteikumiem, ir jāatcerās, ka būtiski rīkoties nebirokrātiski. Cienījamie kolēģi, diemžēl mums uz darba, mūsu darba kārtībā ir tikai debates par e, mežu stāvokli. Eiropas Tautas partija vēlējās arī rezolūciju pieņemt. Un tāpēc es ceru, ka mēs varēsim ne tikai diskutēt par šo jautājumu, bet arī, piemēram, nākamajā plenārsēdē pieņemt rezolūciju, jo tad mēs varēsim sniegt savu atbalstu tiem, kas rūpējas par mežu. Paldies! Un tagad lūdzu Andriu Kungs, S&D grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs nedrīkstam, protams, noliegt to, ka arī Eiropā ir sava atbildība mežu izciršanas jomā pasaules mērogā, jo mēs importējam milzīgā apjomā koku materiālus no trešajām valstīm, un mēs arī importējam un izmantojam uh, izstrādājumus, kas satur palmu eļu, to pat izmanto Uh, degvielas ražošanai, kaut gan palmu eļas uh, ražošana ir ļoti negatīva klimatiskā ziņā, tā ir īsta katastrofa. Tādēļ mums ir jārīkojas un mūsu pienākums ir atbilstoši izmantot tās vērtības, ko piedāvā meži, ir nepieciešama mežu stratēģija, ir nepieciešama noteikumi ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai, un mēs būsim daudz ticamāk, ja starptautiskos tirzniecības nolīgumos, piemēram, ar Merkosūru, mēs iekļautu saistošas klauzulas par vides aizsardzības prasību ievērošanu. Paldies, tagad lūdzu, Torvalta uh, kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri Kaniete. Paldies, komisāra kungs. Eiropas meži bieži vien ir labi, bet dažreiz arī slikti apsaimniekoti. Un kādēļ tā tas ir? Mums nav tādas Eiropas meža koncepcijas, mums, var teikt, ir meži. Un tiešām daži no šiem mežiem tiek labi apsaimniekoti, līdz ar to tiem labi iet un citiem savukārt netik veiksmīgi. Lai saprastu, kur rodas problēma, jāpaskatās, kas notiek Kanādā un Krievijā. Abos šajos kontinentos arī ir notikuši meža ugunsgrēki, un ekoloģiski varētu teikt, ka līdzsvars, runājot par meža platībām, nu jau ir uh, negatīvajā pusē. Ja rodas dabiski meža ugunsgrēki, tad īstenībā dzēst tur ir ar, tos ir ārkārtīgi grūti. Tieši tādēļ problēma kļūst pastāvīga. Krievijā jūlijā izdega 4 miljoni hektāru, un neviens nevarēja dzēst šos ugunsgrēkus. Mums ir nepieciešama laba meža apsaimniekošana. Donalds Trumps teica, ka mums meži ir jāizmanto vēl plašāk. Mums jāatcerās, ka meži ir jāsargā. Ir dažāda veida kaitēkļi, kas uh, Eiropā nodara kaitējumu. Paldies, Aikota kungs, zaļo vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un paldies arī par šo debati par Eiropas mežiem, jo mēs bieži vien runājam par mežiem, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, bet ir jārunā arī par mūsu pašu mežiem. Cevišķi tādēļ, ka meži klimatam ir ļoti būtiski, jo uh, biodažādībā arī tie veicina un izskatās, ka mūsu meži, mežiem neiet tik labi šobrīd. 40% no atjaunīgas enerģijas nāk no biomasas, un šobrīd komisija vērtē LULUCF direktīvu un skaidri pasaka, ka mēs sagaidām, ka nākotnē uh, būs samazinājums, runājot par to, ka šī uh, absorbēšanas kapacitāte mums mainīsies, un tas nozīmē atkal to, ka palielināsies uh, mūsu klimata pēda. Mums ir nepieciešams saprast, ka mūsu uh, šī brīža meža stāvoklis tikai 25% no tā stāvokļa, kas saskaņā ar Natūra 2000 būtu jāsasniedz. Un tāpēc arī līdz 2030. gadam mums ir nepieciešams veicināt mežu labāku apsaimniekošanu, lai uzlabotu klimata jautājumus un uh, biodažādību. Un tagad lūdzu nākamais Hakarēnena kungs ID grupas vārdā lūdzu. Runājiet mikrofonā. Mikro arvoisa puhemies tuli pikku. priekšsēdētājas kundze Turvalda kungs sāka stāstīt par ļoti interesantu lietu, un es vēlos turpināt runāt par to pašu. Somijā mēs esam jau pirms simts gadiem sākuši ieguldīt uh, mežos Un tieši tādēļ mums meža atjaunošanas kapacitāte ir ļoti liela. Piemēram, mums pat ir stingri noteikti meža ceļi, lai varētu uh, labāk apsaimniekot mežus un arī vajadzības gadījumā dzēst mežu, mežu ugunsgrēku. Zviedrijā, piemēram, nesen bija meža ugunsgrēki, bet Somija, kas atrodas blakus, varēja izvairīties no šiem meža ugunsgrēkiem, tāpēc, ka mums bija iespēja daudz labāk uzturēt mūsu mežus. Tagad mēs daudz runājam par Eiropas mežiem, bet brauciet uz Somiju, brauciet uz Somiju, varēsiet redzēt, kā vajag rūpēties par mežiem. Man šajā jomā ir personiska pieredze. 16 gadi man bija, kad es devos strādāt uz mežu pats savām acīm redzēju, kā notiek mežu apsaimniekošana, kā cilvēki var rūpēties par mežu, kā var veicināt biodažādību. Viss darbojas ļoti labi, tāpēc arī brauciet uz Somiju. Jūs varēsiet redzēt paši, kā mēs tiekam ar šo jautājumu galā. Un nenāciet ar dažādiem noteikumiem pie mums, jo jūs esat tie, kuriem ir problēmas, bet mēs zinām, kā to darīt. Paldies! Hakarēna kungs, ir zilās kartītes jautājums, ko, kas ir jums adresēts? Hakarēna kungs. Ir zilās kartītes jautājums, Rolanda kungs vēlas jums uzdot. Nē, nepagaidiet. Mums ir nepieciešams uzdot uh, šo jautājumu, vai jūs pieņemsiet šo jautājumu, Hakarēna kungs. Jā? Labi. Rolanda kungs, lūdzu. Lūdzu, runājiet mikrofonā. Jautājums, ko vēlos uzdot par mežiem, ir šķiet, ka te ir tāda ne, tādas nesaskaņas. Mēs šeit, kā parlaments, vēlamies aizsargāt Eiropas mežus, un te pašā laikā ir Eiropas Savienības politika par biomasu, par biodīzeli. Uh, kur savukārt mēs runājam par zaļo politiku. Un tā šī politika Indonēzijā uh, kaitē mežiem un arī uh, tropu meži arī tiek izcirsti. Priekšrētāji pārtrauc runātāju un saka, ka 30 sekundes ir iztērētas. Uh, Neš, nešķiet, ka tas bija jautājums. Un Hakarēnenkungs, jūs vēlaties atbildēt? Jā, jo viņš izteica savas domas, lūdzu. Ja jūs vēlaties, jūs varat runāt. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es pat varu atbildēt uz šo jautājumu. Going to stand up and answer the question? I didn't, I wasn't. Ja es pareizi sapratu, jūs, jūs neplānojat atbildēt uz šo jautājumu. Nē, es labprāt atbildēšu tikai uz īstiem jautājumiem. Skaidrs, jā, Rolanda kungs, jūs dzirdējat atbildi. Un tagad lūdzu aicinu Višņevskas kundze pusotra minūte jums. Viņa uzstāsies EKR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Mūsu mežu stāvoklis ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem turpmākajās desmitgadēs. Pēdējās desmitgadēs mēs esam saskārušies ar to, ka uh, koksne tiek uh, iegūta nelegāli un uh, Visā pasaulē pēdējo desmit gadu laikā meža platības samazinājās dramatiski, un varam teikt, ka nu, salīdzinājumā Eiropas Savienībai varbūt neiet tik slikti. Polijā, piemēram, meža platības palielinājās. Agrāk bija 20%, tagad jau ir 30%, un mēs plānojam arī turpināt palielināt šīs platības. Polija ir ļoti labs piemērs tam, kā mēs varam labi apsaimniekot mežus. Es domāju, ka būtu svarīgi apmainīties ar labu praksi. Katru gadu Polijā tiek iestādīti 500 miljoni koku. Tie ir 60 tūkstoši hektāru, kas agrāk bija tukši un tagad tiek nodoti mežam. Un tāpēc arī nepieciešams aicināt arī citas dalību valstis palielināt meža platības, un tā tur arī bija uh, ka aktīvā meža ekonomika netiek pietiekami novērtēta. Manuprāt, ir pareizi izmantot šo polijas eh, meža paraugu praksi, jo mēs esam labs paraugs tam, eh, kā var tiešām ļoti labi apsaimniekot mežus. Paldies! Lielas paldies! Un pirms es došu vārdu nākamajam runātājam, vēlos eh, pievērst uzmanību jauniem deputātiem. Ja ir zilā kartīte, tas ir jautājums, kas tiek uzdots uh, cilvēkam, kas runājā. 30 sekundes ir jūsu rīcībā, un tad 30 sekundes būs atbildēji. Un tagad lūdzu Ferrera kungs. Lūdzu. Uh, Priekšstādātāji, mūsu mežu ievainojamību apliecina tas, ka arvien biežāk notiek mežu ugunsgrāki, ka ir vairāk izplatīti kaitēkļi, un, protams, viens no iemesliem, kādēļ šie meži ir tik neaizsargāti, ir tas, ka trūkst investīciju, trūkst darbinieku, un Eiropas Savienības kopējā lauksaimniecības politika finansē uh, publisko dienestu likvidēšanu, tā skaitā mežsaimniecības dienestu likvidēšanu, un uh, viss tiek darīts, lai vērstos pret vēžu daudz funkcionālu apsaimniekošanu un lai piespiestu cilvēkus doties prom no laukiem. Mēs aicinām palielināt investīcijas mežos un Eiropā ir jāpieņem uh, katastrofu apkarošanas programma, tā pilnībā jāīsteno. Mums ir nepieciešama citāda lauksaimniecības politika, lauko attīstības politika, tirzniecības politika, lai samazinātu finansējumu apciršanu. Paldies. Tagad vārds papadaks kungam, kurš ir pie Uh, politiskām grupām nepiedarošu deputāts. Paldies! Paldies, priekšsēdētāja. Grieķija ir uh, pieredzējis to, ka vairāk nekā simts cilvēku ir gājis bojā mm, mežu ugunsgrēkos dažādos Grieķijas reģionos. Mums ir nepieciešams atbilstošs rīcības plāns, mums ir jāpanāk tas, ka noziegumi, kas ir pastrādāti pret mežu, tiek uh, sodīti un ka tiek piešķirts uh, tas finansējums, kas mežiem tika atņemts pēdējo gadu laikā. Cilvēki, kas strādā mežā, cenšas darīt visu, kas ir to spēkos, bet viņiem trūkst atbalsta. Dalība valstī ir uh, jāizmanto pieejamie līdzekļi, bet ar šiem līdzekļiem nepietiek, lai sektu mežu uzturēšanas izdevumus. Un rezultātu sekas mēs redzam visā Eiropā un it īpaši ārkārtas situāciju apstākļos mums ir uh, jārīkojas aktīvāki, un mēs nedrīkstam pieļaut mēžu ekonomisko noplicināšanu. Vārds Dorfman kungam. Godātie kolēģi! Jā, tiešām, kā norādīja komisāra kungs. Meži Eiropā ir daļēji apdraudēti, izplatās arvien vairāk kaitēkļi, to skaitā mizgrauzis. Un uh, meži uh, iet bojā, tie ir skart arī manā vēlēšana apgabalā, bet mežiem un bioloģiskai daudzveidībai ļoti svarīga loma. Meži ir kā zaļās plaušas mūsu uh, planētai, un tādēļ ir ļoti liela nozīme ilgspējīgai meža saimniecībai vai meža apsaimniekošanai. Mēs tātad, kad mež, mežos tiek izcirsti koki, lai iegūtu ko, būvmateriālus, koku materiālus un uh, Uh, enerģijas avotus, uh, tad uh, mežkopi tiek atalgoti un viņiem ir jāsaņem atbilstoša atlīdzība. Ir jā, ja mēs gribam saglabāt mežus un tos ilgtspējīgi apsaimniekot, tad jāņem vērā arī mežu ieguldījums cīņā pret klimata pārmaiņām un domājot uh, par uh, kopējo lauksaimniecības politiku mani satrauc tas, ka paredzēts samazināt finansējumu otrajā pīlārā, bet mums ir vajadzīgi jauni instrumenti cīņā pret klimatu pārmaiņām un lai mēs varētu uh, ilgspējīgi apsaimniekot mežus Eiropā, tādējādi vēršoties pret klimata pārmaiņām. Paldies, tagad vārds de Castro kungam. Sí. Si. Prezidente. Paldies, priekšsēdētājs, kundze, komisāri, kungs, kolēģi. Mūsu meža situācija eh, kļūst aizvien apdraudētāka Eiropas Savienībai. Vēlreiz ir jābūt līderim cīņā pret eh, šo steidzam risino jautājumu. Ļoti daudz ir paveikts, arī ir eh, liederīgi to atgādināt. Daudz, kas ir paveikts tieši pateicoties kopēja lauksaimniecības politikai pēdējo gadu laikā mežu apjoms ir pieaudzis Eiropas Savienībā pat. Uh, Uh, vairāk par Portugāles teritoriju. Nu, šī stratēģija ir ļoti laba un jāuzlabo, tomēr ir jau tagad sasniegt labi rezultāti, taču te mēs nevaram gulēt uz lauriem. Uh, Eh, samazinājumi, kas ir paredzēti komisijas piedāvātajā kopējā lauksaimniecības politikā, dažās valstīs nozīmē to, ka ievērojami tiks samazināt lauka attīstības programmas. Dažās valstīs eh, samazinājums ir pat 25%. Tas noteikti ir solis atpakaļ, ko mēs nevaram akceptēt. Mūsu lauksaimnieki, mežsaimnieki, viņiem ir jāspēlē galvenā loma, lai atbildētu uz šo izaicinājumu, lai varētu atrisināt mežu problēmas. Tajāpat laikā laikā mums ir arī jārīkojas. Arī attiecībā uz koksnes lielajām eksportētāju valstīm un jāizteno ļoti laba certifikācijas programma, ka, kur tiek paredzēts arī aizsardzības garantijas un klauzulas, jo runa ir par klīmata uh, Mm, ārkārtas situācija. Tikai vienota, spēcīga Eiropas Savienība varēs atbildēt uz mūsu pilsoņiem, sniegt ļoti drosmīgas atbildes un nevis tikai tās pārliks vēlāku laiku. Paldies! Stefan Uta. Stefans Uta, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Uh, Rumānijā ir uh, lielas platības neskarto mežu, un šie meži būtu jāaizsargā, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, tomēr šo mežu izciršana turpinās. Uh, Rumānijā netiek ievērotas direktīvas par putnu un bioloģiskās daudzveidības aizsardzību. Uh, tiek uh, nacionālos uh, parkos 1,8 miljonu kubikmetru mežu tika uh, izcirsti un uh, uh nevalstiskās organizācijas uh, ir iesniegušas uh, sūdzības Eiropas komisijā pret Rumānijas varas iestādēm, pieprasot apturēt mēžu izciršanu. Ko jūs, komisāra kungs, esat paredzējis darīt, lai panāktu to, ka Eiropas normas tiek ievērotas, lai aizsargātu mē Eiropas mežus? Paldies! Deparne Grunenbergs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Dāmas un kungi, gribu atgādināt, ka meži aug lēnām, tas uh, atbilst uh, dabas uh, ritmiem, un mūsu ekonomika jākļūst noturīgākai pret klimata pārmaiņām, un mums jādomā arī par ilgtspējīgu koksnes uh, ražošanu, bet eh, mūsu eh, ekonomika, rūpniecība ir orientēta uz izaugsmi un tai ir nepieciešams arvien vairāk resursu, arī eh, arvien vairāk biomasas un mēs mm, nevaram varam tikai ar jaunu meža saimniecības politiku ierobežot bioloģiskās daudzveidības izdošanu. Šeit ir jāpārskata arī kopējā lauksaimniecības politika, un to nevar visu tik ātri izdarīt, jo mežs aug lēni un mainās arī lēni, un tad tikai mūsu bērni varēs izvērtēt šīs politikas rezultātus. Paldies, tagad vārds Limers kundzei. Paldies komisijas paziņojumos vienmēr lasu tādus izrakstus, kā ēs pasākumi mēža aizsardzībai, mēžu atjaunošanai, vai jums pašiem nešķiet, ka tas ir smieklīgi Eiropas uh, Savienība tagad ar enerģijas politikas mainu ilgtspējīgi dod ieguldījumu mežu iznīcināšanā un balaucīsimies uz uh, Vāciju. 33 tūkstoši vēja ģeneratori ir uzbūvēti, daudz no tiem mežos. Un jāsaka, ka mežos visvairāk apdraud nevis tādi kaitēkļi kā uh, mizgrauži, bet gan Eiropas Savienības īstenotā uh, Uh, enerģijas politikā, uh, uzstādot arī vēja ģeneratorus. Un tagad mans ieteikums - ļaujiet vietējiem cilvēkiem saprātīgi apsaimniekot mežu, neļaujiet to darīt Eiropas uh, tehnokrātiem, kas ir ar ideoloģisku motivāciju. Paldies! Limeras kundze, Grapinī kundze vēlas jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs pieņemsiet to? Grapinī kundze, lūdzu, 30 sekundes jums doamnă președintă. Paldies, priekšsēdētāji. Klausījos jūsu runā, un jūs sākumā teicāt, ka smieklīgi ir uh, analizēt mežu situāciju Eiropas Savienībā. Es savukārt uzskatu, ka mums ir jārunā par šo problēmu, jāveic pasākumi, ko jūsu prāt vajadzētu darīt Eiropas Savienībā, iekšējā tirgu, dalību valstīs, vai jūs prāt visiem jāļauj darīt, ko tie vēlas ar mežiem, vai arī mums tomēr viss būtu kopīgi jāapspriež un jāveic uh, kopīgi pasākumi, lai uzlabotu situāciju mežos. Um, ich denke, Sie... Es domāju, ka jūs manus vārdus neesat sapratusi pareizi. Es nesaku, ka Eiropas Savienībā būtu kaut ko veicinājusi pozitīvu. Diemžēl šobrīd ir tā, ka Eiropas Savienība ar savu politiku ir veicinājusi tikai negatīvu, un tagad par to runā. Čambāska kungs ir mūsu nākamais runātais. Viena minūte. Paldies priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Ir skaidrs, ka šī diskusija ir tieši laikā, cevišķi pēc nopietniem meža ugunsgrēkiem visā pasaulē, kad simtiem meža hektāru ir iznīcināti. Cerams, ka lietas nepaliks tikai diskusijas līmenī, kā tas bieži vien notiek, lai gan koki mežā ir nacionālās kompetences jautājums, mums ir nepieciešama Eiropas stratēģija, uz ko var atsaukties. Eiropai pieder 5% no pasaules mežu, lai gan Eiropas meži nav globāli tik svarīgi, tomēr ir jāatcerās, ka meži ir pasaules plaušas. Ir skaidrs, ka visi klātesošie var piekrist tam, ka meži ir svarīgi, tie ir svarīgi arī biodažādības saglabāšanai un cīņai pret klimatu pārmaiņām. Mums ir nepieciešams izmantot pilnīgi visus instrumentus, lai aizsargātu mežus. Kartīkungs, viena minūte ir jums, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Komisārs Kundze, mežsaimniecības stratēģija, ja to pareizi īsteno, noteikti veicinās vides Eh, saglabāšanu, tā noteikti veicinās vietējo kopienu, uzturēšanu un arī ekonomikas attīstību. A, domāju par situāciju manā valstī, Īrijā, kurā valdības politika nodrošināja to, ka meža politika to visu nedara. Nu, protams, ne jau Eiropas Savienības institūcijas ir vainīgas pie tā, taču es vēlos, lai jūs visi un komisija apņemtos, ka Eiropas Savienība neplāno atstāt apstiprināt šādu politiku, kas līdz šim ir bijuši, kad uh, uh kaitīgie augi tiek iestādīti un tie atvien paplašinās. Šobrīd ir tā, ka uh, šādā gadījumā mēs redzam tikai palielinājumu uh, problēmai, nevis kādu risinājumu. Komisija runā par to, par mežu saimniecības politiku, un te pašā laikā mēs runājam par to, ka uh, Eh, Brazīlijas varas iestādes, ka viņi ir, eh, ka viņi ir palaiduši garām iespēju eh, uzlabot savus mežus. Par to viss ir jārunā. Kārtikungs, rīt ir paredzēts runāt tieši par šo jautājumu. Un tagad nākamais runātājs - Polfjārdas kundze, pusotra minūte ir jūsu rīcībā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Mēs visi varam piekrist tam, ka mežam ir būtiska loma klimata pārmaiņu kontekstā. Komisijas ziņojumā nu, mēs varam redzēt, ka Eiropas mežu stāvoklis ir traģisks un ka mēs zaudējam meža platības. Tāpēc arī par šo jautājumu ir jārunā. Taču vēlos pieminēt arī to, ka risinājums ir nevis Eiropas Savienības jauns regulējums, bet Eiropas Savienības dalību valstu uh, Uh, pašrocīga rīcība, lai saglabātu savus mežus. Mums ir nepieciešams pareizi uh, saimniekot mežā, mums ir nepieciešams pareizi izmantot mežu. Ko mēs varam darīt Eiropas Savienības līmenī, ir modernizēt 2017. gada, 2013. gada uh, mežu reģistru. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienība ņem vērā to, kā tiek apsaimniekot meži. Spurekas kundze, pusotra minūte. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātāji. Eiropas Savienības meži ir viens no vērtīgākajiem resursiem pasaulē. Mēs varam pieminēt Karpatu mežus, bet, diemžēl, kas notiek uh, mūsdienās šajā reģionā, raisa jautājumu, vai nebūs atkal bielaviešas gadījumus. Uh, Polijas vides ministrs nolēma, ka ir pieļaujams Karpatos izcirst mežus. Polijas uh, Uh, vides aizsardzības aģentūra runā par to, ka šeit mēs runājam par Natura 2000 uh, teritoriju izciršanu, un tas ir arī pretrunā ar uh, sugu aizsardzības direktīvu. Tāpēc arī Eiropas komisijai tagad ir nepieciešams rīkoties un iesniegt prasību Eiropas tiesā. Paldies! Paldies, Milleris kundze! Viena minūte ir jums, lūdzu! Priekšsēdētājas kundze, komisāra kungs! sausums pēdējos gados mūsu mežiem ir nodarījis nopietnu kaitējumu. Arī Mizgrauži noteikti ir nodarījuši lielu kaitējumu. Ja es domāju, piemēram, par skaitļiem, kas ir pieejami par manu uh, federālo zemi, par Bavāriju, tad uh, pēdējā laikā, pēdējos gados runa ir par 110 uh, uh, tūkstošiem hektāru. Uh, Tas ir pusmiljards zaudējumu, ja mēs, mēs to skaitām naudā, un ir nepieciešams tagad turpināt nopietnus darbus, lai varētu atjaunot mežu. Šobrīd uh, mežs zaudē klimata pārmaiņu rezultātā. Klimatam ir, uh, ir nepieciešams, lai mēs varētu labi apsaimniekot mežus. Mums ir nepieciešama izēvielas stratēģija, kurā ir iekļaut arī koknes izmantošana visās dzīves jomās. Mēs uh, varam runāt arī par to, kā, uh, kā uh, publiskajos projektos izmantot kos, koksni. Mums ir jāatcerās, ka tikai veselīgs mežs varēs palīdzēt mums cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Paldies, un tagad lūdzu nākam runātāju. Tien minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, kolēģi. Mūsu meži tiek apdraudēti. Šī vasara ugunsgrēka arī norāda vēl vairāk uz to. Mēs zaudējam 800 futbola laukumus mežu stundā. Tas ir ārkārtīgi daudz, kā ņēts kungs. Jūsu paziņojums ir ļoti pilnīgs, runājot par diagnozi, taču tur nav pietiekam daudz priekšlikumu. Un tur ir daudz runa pār brīvprātīgo darbu dialogu, bet ļoti maz saistošu pasākumu, bet man būtu daži piedāvājumi, īpaši runājot par uh, enerģiju un koku. Tagad, un nevis 2023. gadā, uh, ir jāizslēdz koku izmantošana atjaunojamās enerģijos. Mēs zinām, ka 80% no pasaules meža izciršanas ir tieši saistīta ar intensīvo lauksaimniecību. Nevēram vairs importēt soju, gaļu un palmeļu, kas uh, iznīcina Indonēzijas mēžus. Tad arī ir uh, vietējiem iedzīvotājiem jāsniedz nepieciešamie resursi, lai viņi varētu aizsargāt savus mēžus. Nu, lūk, ir ļoti daudz darāmā, ka ņētas kungs mēs gaidām konkrētus piedāvājumus. Un tagad uz minūti Blaško kungs, ID grupas vārdā. Kampaņu priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, cienījamie kolēģi! vidu, vidus Eiropā mēs uh, ciešam no tā, ka cilvēki zaudē uh, meži, zaudē, mēs zaudējam mūsu mežus. Tagad mums ir jātiek galā arī ar mizgraužu uzbrukumiem, arī sausums mūs, uh, mums ir nodarījis uh, kaitējumu, piemēram, tagad uh, nacionālajos parkos tika nodibinātas īpašas zonas, kurās nenotiek nekāda apsaimniekošana, kā rezultātam izgrauži varēja turpināt vairoties un turpināt Čehijā uh, iznīcināt mežus. Tas ir veids, kā šobrīd notiek mežu apsaimniekošana. Eiropas komisijai ir nepieciešams rīkoties pret šo ekspertu muļķīgām idejām, un komisija būtu nepieciešams pārtraukt šo ne iesaistīšanās zonu darbību. Plaškaukungs, jums tiek uzdots jautājums no Šodrovas kundzes, vai jūs varētu to pieņemt? Vai jūs to pieņemsiet? Jā, Šodrovas kundze, lūdzu. Priekšsēdētāji, vēlos, lai mēs nesāktu šeit tādu čehu diskusiju. Uh, Taču Blaško kungs runāja, ka Eiropas komisija vajadzētu iesaukties, iejaukties šajā situācijā dalību valstī. Vai jūs tiešām uzskatāt, ka Čehijas vides ministrija netiek galā ar šo situāciju un nevar pieņemt savus lēmumus un ka būtu nepieciešama pieņemt situāciju, ka kāds diktē, es varu uzticēties uh, mežu speciālistiem un uh, tam, ko viņi dara? Vai varu? Var atbildēt? Jā, eh, vāžina. Kolēģe, es vēlos teikt, ka es esmu piedalījies arī pasākumos, kas ir saistīti ar uh, Misgraužu iznīcināšanu, vai jūs esat pati bijusi mežos, skaistajos mežos, kas tiek iznīcināti? Cilvēki vienkārši nezina, ko darīt lietas labā, tāpēc arī viņiem ir vajadzīgs šis padoms no ārpuses. Šobrīd piesaistīti daudzi eksperti, eksperti paskatieties uz to, kā šobrīd izskatās Šumavas meža. Tas ir viņa darba rezultāts. Tomačič. Un tagad lūdzu Tomašič kundze. Jā, paldies. Runājot par klīmātu, mēžu augsnes kvalitāti, enerģētikas neatkarību. Koks spēlē ļoti svarīgu lomu. Par laimi Eiropu neapdraud pārmērīgi nelegāla meža izciršana. Mežu apjoms Eiropā pieaug. Tas nenozīmē, protams, kā mēs esam visu uh, šai jomā labi pārvaldījuši. Atšķirības starp valstīm ir milzīgas, ne tikai runājot par uh, mežu nosakto teritoriju apme, apjomu, bet arī par uh, īpašumiem. Lielākā daļa Eiropas meža ir privāti. Horvātijā gandrīz 80% meža ir valsts uh, īpašumā un valsts uzņēmums tos arī pārvalda. Nākotnes stratēģijās mums ir jānosaka kopīgi mērķi Taču jāpatur arī prātā, kāda ir katras valsts specifiskā situācija. Paldies, tagad viena minūte Georguls kungam Goevardā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! nav īsti loģiski, ja Eiropas Savienībai nav kopīgās mežsaimniecības politikas, jo gala beigās tas, tad, mēs taču runājām par uh, visas planētas plaušām, tas ir vitāli svarīgi cilvēkiem, dzīvniekiem. Un uh, meži arī nosedz milzīgu apjomu Eiropas teritorijas. Uh, meži sniedz enerģiju un arī uzsūc uh, oglekļa emisijas taču ļoti uh, ātrā mežu uh, degradācija ir veicinājusi arī ugunsgrēkus, īpaši Portugālē, Spanijā, Itālijā, Grieķija katru gadu cieši no šiem ugunsgrēkiem, kas rada milzīgas zaudējumus, bojājie cilvēki un dzīvnieki. Un arī tiek zaudēts milzīgas naudas summas bet visam drīz mums nebūs vairs aizsargājumu mežu, tāpēc ir jārīkojas nekavējoties un ar pilnu atdevi. Ir jāuzsāk kaut kāds savu veidu zaļais karš, jo, nu, tas skārs nākamās paudzes ir jārīkojas nekavējoties. Liels paldies, un tagad uz pusotru minūti Zoidola Variskungs EDP vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies arī komisāra kungs, un tad, nu, paldies arī par jūsu darbu enerģētikas komisāra amatā un par to, ka arī noslēdzāt arī Parīzes vienošanos, paldies arī par jūsu ambicioziem mērķiem klimata izmaiņu jomā. Nu, Mežs ir viens no mūsu lielākajiem aktīviem, kas uh, aizsargā augsne erozijas, tīra gaisu, tur dzīvo daudz dažādas sugas un spēlē svarīgu lomu apkarojot klimata izmaiņas. Un to mēs zinām daudz Spānijā. Spānijā otrā valsts, kur ir vislielākais meža apmērs Eiropas Savienībā. Tādēļ esam kļuvuši arī par bio daudzveidības bagātāko valsti. Un, uh, Eh, vairāk kā 7 miljārdi koku eh, uzsūc visu mūsu CO2, taču mēs zinām, ka ir arī trūkumi mūsu mežu aizsardzība, labais stāvoklis, arī atkarīgs no labām attiecībām ar cilvēkiem, kas dzīvo lauku teritorijās. Ir jāatzīst mežu loma Eiropas lauku politikās, lai jo meži sniedz arī nodarbinātību tukšajās Spānijas teritorijās, sniedz nepieciešamo materiālu arī bioenerģijas ražošanai. Tāpēc mēs pilnībā noraidām komisijas piedāvāto budžeta samazinājumu KLP. Liels paldies un nākamais runātājs ir Gonzāles Kazares. Viena minūte. Gracias. Paldies, paldies. No vienas puses mēs maksājam par lauksaimniecības precēm, kas trešajās valstīs samazina meža platības, no otras puses dažās teritorijās Eiropā arī samazinās demogrāfija. Uh, Uh, lauku, zē, lauku zonās un pieaug ugunsgrēki, intensīvā lauksaimniecība, mēs nevaram arī tādējādi primāros mēžus zaudēt, kas ir bio daudzveidības milzu rezervas, piemēram, Galīcijā, Monaku, eikalipti budžetu apmērs ir dubultojies pēdējo gadu laikā. Nevajag to visu iznīcināt, protams, taču ir jābūt uh, kontrolētai pārvaldībai. Eiropas Savienībā ir pie, jābū, mums ir pienākums veicināt arī tādu starptautisko tirzniecību, kas bremzē meža izciršanu, bet arī komisāra kungs šeit Eiropā. Mums ir arī jāstrādā pilnspējīgs mēžu pārvaldības, jāaizsargā tradicionālais mežs, jācīnās pret lauku uh, teritoriju iztukšošanās, kā arī uh, jāveicina mm, lopkopība, bet uh, lai netiktu nodarīt kaitējums mežam un biodaudzveidībai. Paldies! Nākamais runātājs Mārtiņš Hoisiks. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisār, vážené kolegyne, vážení kolego. Priekšsēdētāji, godātais komisār, kungs, kolēģi, Eiropas meži ir apdraudēti. Mažu, mežus apdraud ne tikai klimata pārmaiņas, bet arī uh, uh, ķīmijas izmantošana lauksaimniecībā Tas apdraud uh, visu sabiedrību, mēs esam klimata ārkārtas situācijā, un ja mēs vēlamies uh, sasniegt izvirzītos mērķus, saglabāt bioloģisko daudzveidību, tad mums ir jāaps, jāaizsargā meži, ir jāaizliedz mežu apsmidzināšana, bet ir Eh, meži jāatjauno, bet 5% mežu ir jāaizstāj, nes, jāatstāj neskārti. Eh, un mums ir eh, jāpanāk, ka mm, sabiedrības intereses ir svarīgāks par ekonomiskām interesēm, un mums ir nepieciešama Eiropas mežu stratēģija. Tagad vārds Brikmons kundzei. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, komisāra kungs. Mēs zinām, ka meži palīdz sasniegt 9 no 10 ilgspējīgās attīstības mērķiem, biodaudzveidību un arī nevienlīdzības samazināšana. Līdz ar to tiešām uh, politiskajā programmā mežiem jāspēlē svarīga loma. Uh, Tāpēc priecājamies, ka Vanderlainas kundze ir gatava arī uh, šo uh, mērķu sasniegšanu noteikti uh, vieno prioritātēm. Jūs paziņojumā jūs runājat arī par to, ka nesen iestādītie meži nevar aizstāt primāros mežus. Tad, kad notiek meža iznīcināšana, mēs to nevaram kompensēt. Uh, atgūda. Daudz, protams, runāja par Amazonas mežiem, bet 43% no Eiropas teritorijas klāja mēži, tas ir liels izaicinājums, un kā LP arī šīs teritorijas netiek pietiekami izmantotas, un vai komisija ir gatava arī vairāk starp dalību valstīm pie šiem jautājumiem atgādinu, mēži ir svarīgs biomasas avots, un um, mēs nevaram izmantot mēžus kā atjaunamās enerģijas avotu. Paldies! Nākamais runātājs ir uh, tagad uh, Klusmekungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs. Runājot šajā diskusijā, vēlos uh, uzsvērt to, ka Polija, mana valsts, ir viena no līderiem runājot par līdzsvarotu meža politiku, un vēlos arī pieminēt to, ka tā ir pašfinansējoša ekonomikas nozare. Turklāt pēdējo 20 gadu laikā mēs esam šo ekonomiku palielinājuši, uh, bet tas ir noticis bez. Uh, kāda kaitējuma mežiem. Tagad eh, meža platības ir 30% polijā. Parlamentā lēmums, 2018. gada maija lēmums, kas ir saistīts ar klimata politiku, nozīmē to, ka CO2 uh, eh, izmešu mazinājumi, pateicoties meža plasī, pra, plas, pratībām, ka tas uh, tiek sniegts vērā, un tad līdz ar to tas mūs pozitīvi ietekmēs. Atceramies arī to, ka klimata pārmaiņas eh, negatīvi ietekmē mežu stāvokli. Tas ir saistīts ar sausumu, ar eh, bezsniegā um, eh, ziemām, ar to, ka visi šādi klimatiskie uh, apstākļi uh, negatīvi ietekmē mežus. Paldies! Cilās kartīts jautājums jums tiek uzdots no Melkieras kundzes. Vai jums ir iebilduma? Jā, lūdzu, Melkjārs kundze, jūs varat uzdot. Paldies, Kuzmika kungs, par jūsu teikto. Es esmu dzīvo, dzīvojusi Polijā un es zinu, cik svarīgs ir polijas mešs. Vēlos uzzināt, ko jūsuprāt polijas valdība dara to, lai varētu saglabāt šo sākotnējo ļoti svarīgo mežu polijā. Kužmiak. Kužmaka kungs, jums ir iespēja atbildēt. Paldies par šo jautājumu. Polijas eh, valsts meži pēdējo mēnešu laikā ir kļuvuši par, eh, kļuvuši par tādu diskusiju centru, cevišķi tas ir saistīts ar kaitēkļu, um, kaitēkļu palielināšanos uh, polijas mežos uh, un arī lēmumu par uh, koku izceršanu, bet vēlos atgādināt vēlreiz to, ka tā ir uh, ekonomikas nozare, kas pats sevi finansē. Paldies! Nākamā runātāja Sanders Kunze, viena min, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, godātie kolēģi. Meži ir pirms cilvēku rašanās, pēc cilvēkiem paliek tūst tūkstneši. To eh, teicis ir Šāta Briāns. Un mēs to uh, redzam šogad, ka eh, plaši plosās mežu ugunsgrēki un mūs, uz mūsu pleciem gulstas liela atbildība. Tagad, kad ir karstuma viļņi un kaitēkļu uzbrukumi, mums ir vēl vairāk jāpieliek pūles, lai saglabātu Eiropas mežus, lai tie varētu spēlēt savu sociālo un ekonomisko lomu un mežu ieguldījums Parīzes nolīgumu īstenošanā ir milzīgs. Un mums ir jāspēj izmantot šie resursi, domājot par ilgspējīgu attīstību un saglabājot mežu resursus uh, arī nākotnēji nepastāv kopīgas mežsaimniecības politikas uh, Eiropā, bet Eiropas politika spēja uh, ietekmēt nacionālo politiku. Un tādēļ kopējās lauksaimniecības politikas otrā pīlāra finansējums ir jāsaglabā nākamajā finansēšanas posmā, jo tas, uh, šis finansējums palīdz attīstīt ilgspējīgu meža aksaimniekošanu un tāpat ir jāatbalsta adaptācija eh, klimata pārmaiņām. Paldies! Nākamā runātāja Marija Arēna. Paldies! nesenajā komisijas paziņojumā par mēžu aizsardzību komisija ir paredzējusi papildu regulējošus pasākumus, lai labāk aizsargātu mežus, ierobežotu to izciršanu. Jautājums, vai ir paredzēts noteikt saistošus noteikumus, lai uh, tādi izstrādājumi, kas apdraud mežus, kā piemēram saistībā ar ilgtspējīgu attīstību vai uh, kalnrūpniecības izstrādājumi, kas uh, nodara kaitējumu mežiem, tātad, lai šie izstrādājumi nenotāktu Eiropas tirgū. Uh, un vai tirzniecības politika nevarētu būt īsta svira, lai cīnītos pret mežu izciršanu, vai nav paredzēts ieviest saistošas klauzulas, lai uh, vērstos pret uh, mežu izciršanu. Piemēram, Kanādas uzņēmumi Turcijā um, izcēr, izcērt lielas meža platības, lai iegūtu zeltu, kā panāksim, ka šis uh, zelts nenonāks Eiropas tirgu CETA nolīguma kontekstā. Nākamais Līnskungs. Uh, godātie kolēģi, uh, komisāra kungs, mežiem ir svarīga loma mūsu dzīves tālpā dzīves kvalitātes nodrošināšanai ciņā pret uh, klimata pārmaiņām, bet uh, mm, tagad mežu postā arvien vairāk vētras un ekstrēmi dabas parādības, bet mežs ir pelnījis, lai to aizsargātu. Un e, mež, ja mežu kārtīgi apsarg, apsaimniekojam, tad tas palīdz labāk uh, cīnīties pret klimatu pārmaiņām, nekā ja mēs šo mežu atstājam uh, pašplūsmā, jo, uh, piemēram, koku materiāli palīdz uh, uh, uztvērt uh, CO2 un to noturēt koksnē, un ja, iz, piemēram, uh, nav uh, kārtīgi apsaimniekoti meži, tie ir vairāk pakļauti sausuma un kaitēkļu negatīvai ietekmei, un tas samazina mežu CO2 uztvēršanas iespēju. Lai uh, iz, sasniegtu izvirzītos mērķus, ir turpmāk jāizstrādā Eiropas Savienības mežu apsaimniekošanas stratēģija, lai meži būtu veseli un uh, Arī tādēļ mūsu uh, komiteja strādās pie attiecīgiem priekšlikumiem. Uh, Līnsa kungs, jums ir zilās kartītes jautājums, vai esat gatavs uz to atbildēt? Millers kundze, <laughs> priekšsēdētāji, paldies. Līnsa kungs, vai jūs man piekritīsiet, ka runājot par meža, uh, par mizgraužiem ir nepieciešams veikt pētījumu programmas un finansēt tos ar Eiropas līdzekļiem programmā 2020, jo š, cīņā pret um, izgraužiem ir izmantojamas arī bioloģiskās metodas, bet tās ir vēl jāpēta un tālāk jātīsta. Līdz kungs. Jā, es varu īsi atbildēt uz šo jautājumu. Jā, manuprāt, tā ir laba doma uh, un tā ir laba iespēja Eiropai sniegt savu atbalstu. Paldies par atbalstu un nākamais runātājs ir Hinelioma. Vienu minūti. Jā, paldies! Ja mēs vēlamies rīkoties un aizsargāt mežu, jāceras, ka nav viena Eiropas meža, bet Eiropā ir daudz mežu. Vairāk kā 70% Somijas teritorijas klāja meži. Somija ir vienmēr izmantojusi mežus ļoti atbildīgā um, veidā. Um, Un līdz ar to mūsu meža apjoms Somijā nav mazinājies. Mežs mums ir ļoti svarīgs avots, labklājības, ekonomisko ienākumu avots. Uh, Uh, un meži, protams, arī um, absorbē CO2. Ir jāliek akcents vairāk uz mēžu apsaimniekošanu. Kad uh, Eiropas komisija domā par turpmāko rīcību šai jomā, tad te ir jāiedvesmojas no valstīm, kas ir ļoti labi apsaimniekojuši mežus un nevajag uh, tagad sodīt šīs valstis, runāt tieši par CO2 apsardzību. Paldies! Lūdzu, Simona Šmita, jūs arī kā daudzi citi šodien runāsiet pirmoreiz parlamentu priekšā. Priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi, liels paldies par uh, šiem ļoti jaukiem vārdiem. Es esmu no Austrijas. Un 50% no mūsu uh, plūsu platības ir mežs, tāpēc jūs saprotat, kāpēc mežs mums ir tik ļoti svarīgs. Mēs šobrīd runājam par mežu stāvokli Eiropā, vēlos uzsvert. Uh, par to, kāpēc meža ir tik ļoti svarīga. Mums ir jācīnās pret klimata pārmaiņām un nav labāka atbalsta nekā mūsu meži, eh, kas tiktu labi apsaimniekoti, jo tas ir eh, veids gan kā izmantot koksni, gan arī, lai varētu CO2 izmešus mazināt. Eiropā 3 miljoni darba vietu tiek nodrošināti tieši pateicoties mežam, un tagad vēlos runāt ļoti konkrēti par uh, mūsu izvēlēto tēmu. Šobrīd klimata pārmaiņas negatīvi ietekmē mežu, un mums uh, ir nepieciešams reaģēt. Eiropas komisija to ir darījusi ar uh, pasākumiem, lai veicinātu meža labu apsaimniekošanu. Mums ir nepieciešama laba, skaidra mežu stratēģija. Mēs nevēlamies arī samazināt otrā pīlārā uh, finansējumu lauksaimniecības budžetam. Mums ir nepieciešami līdzekļi, lai klimata pārmaiņas uh, mēs varētu apkarot attiecībā uz mežu. Es domāju, ka mēs varam izmantot uh, Eiropas Savienības solidaritātes fondu tā, lai mēs varētu palīdzēt. Un nākotnē mēs visi varam būt partneri. Paldies! Lielas paldies jums, Šmitbaueres kundzei! Jarubas kungs, lūdzu! Pani komisāžu, šanovni paņi. Komisāra kungs, cienījamie deputāti, mešs ir viens no būtiskākajiem ekosistēmas dalībniekiem. Tās palīdz nodrošināt līdzsvaru, runājot par CO2 izmešiem un skābekli. Biodažādība arī ir tikpat svarīga. Arī uh, Daudzos gadījumos mežs kļūst par uh, svarīgāko darba devēju kādā reģionā. Komisijai ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, labu īstenošanu attiecībā uz um, Eiropas Savienības mežu stratēģiju, jo tā ir iespēja mums stāties pretī uh, kaitējumam, ko nodara uh, kaitēkļi vai arī kaitējumam, kas nāk no sausuma, no mežogunsgrēkiem, es uzskatu tomēr, ka būtiskākais līmenis, kas var palīdzēt mežam, ir tieši valsts līmenis. Mums ir jāsāk ar koordināciju, ar to, lai mēs varam izmantot mūsu uh, kopīgos līdzekļus, uh, lauksaimniecības politika vai arī life programma. Uh, Meža stratēģijai būtu nepieciešams uh, rast savu atspoguļojumu arī Eiropas apvārsnes programmā. Tas ir veids, kā mēs varam konkrēti rīkoties, un tā ir arī iespēja iestāties pretī dažāda veida kaitējumiem, kas nāk no uh, uh, organismiem, kas nāk no klimata pārmaiņām, un atceramies, ka daudzos gadījumos ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk rīkoties tieši dalībvalsts līmenī, piemēram, mežogunsgrēka gadījumā. Paldies! Nākamais runātais ir Amāra kungs, lūdzu. Obrigado, senhor presidente, senhor comissário. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāri, kungs, godātie kolēģi. Mēs visi zinām, ka līgumos nav skaidri minēts meža termins. Uh, Un e, Eiropas Savienības institūcijas komisija bijis daudz aktīvāk šī mantojuma pārvaldībā. Ko es gribu teikt? Šodien mēs apzināmies, e, cik ir daudz un dažādas grūtības meža apsaimniekošanā valstīs ir dažāda situācija, Tieši tāpat kā tas ir lauksaimniecībā, taču lauksaimniecībā mums ir izdevies vienoties par kopīgu politiku. Es uzskatu, ka arī šeit ir uh, ļoti svarīgi vienoties par vienotu stratēģiju mežiem. Tāpēc arī mēs sākām, ka vīdes uh, aizsardzībai uh, prasto, lai pašvaldības arī tikt vairāk iesaistītas, arī ir atbildīgi jāpārvalda, jāapsaņo biomasa, bet ir jāpasaka arī skaidri, ka mežiem ir ekonomiska vērtība. Un tad šī ekonomiskā vērtība nozīmē arī vairāk cilvēkus iedzīvotājs reģionos. Tas atkal nozīmē līdzsvarotāku lauksaimniecības politiku. Un es zinu no patīkās pieredzes, mēs necīnāmies pret ugunsgrēkiem, mēs izvairamies no ugunsgrēkiem. Tāpēc es iesaku izveidot fondus, kas ļautu mums novērst mežu ugunsgrēkus. Matām Virkonen Henna. Paldies tagad Virkonens kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisāra kungs, ļoti labi, ka mēs runājām par Eiropas mežu stāvokli. 40% no Eiropas teritorijas sedz meži. Mežiem ļoti svarīga loma, bet vēl jau svarīgāk domājot par klimata izmaiņu apkarošanu, jo meži uzsūc arī oglekli un, protams, veicina biodaudzveidību. Tad, nu, viss, ko mēs varam, uh, izdarīt šodien ar naftas produktiem. Nākotnē to visu varēs sarežot pateicoties koksnei un mežiem. Šodien mēs runājam arī par meža izciršanu. Ļoti svarīgi izcelt efektīvu, aktīvu meža apsaimniekošanu un aizsardzību. Vārds aktīvs ļoti svarīgs, jo um, ir jābūt. Uh, arī iedarbīgiem pret ugunsgrēkiem, pret uh, dažādiem kaitēkļiem. Zinām, ka klimata izmaiņu rezultātā būs vairāk negaiss, tāpēc ir daudz jāstrādā pie prevencijas. Jābūt Eiropas stratēģijai, kas izmantotu visu Eiropas mežu datus, resursus, lai mēs zinātu, par ko konkrēti mēs runājam, jo nav pietiekami daudz statistikas datu visos uh, visās valstīs, lai zinātu, kā attīstās ir situācija. Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra ir vairāki uh, deputāti pieteikušies uh, runāt. Jūs zināt, ka noteikumi ir tādi, ka brīvā mikrofona procedūrā ir paredzēti pie, paredzētas piecas minūtes, varbūt mēs varam arī dažas minūtes pielikt klāt, un uzklausīt astoņus runātājus. Un uh, Balaš Hitvegi pirmais. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, tisztelt biztos úr, tisztelt... Paldies, paldies komisār kungs, priekšsēdē kungs, kolēģi. Uh, dzīvojam aizvien teicamākā pasaulē un uh, meži. Uh, ir viens no mūsu biodaudzveidības garantiem. Un pašlaik Ungārijas teritoriju uh, piekdaļ no tās uh, klāj meži 22 miljoni uh, koka tika iestādīti Ungārijā šai pavasarī. Um, meža nav tikai dzīves vieta augajam un dzīvniekiem, bet meža arī uzlabo dzīves kvalitāti visiem, kas dzīvo blakus mežiem un, protams, uzlabo ekonomisko lauksaimniecības aktivitāti un nodrošina klimata līdzsvaru. Zinām, ka meži nav tikai ekonomiskie faktori, vidas faktori. Uh, Arī tās ir zemes daļas, ko Dievs ir uzticējis mums, un priekšsēdēs pārtrauc runātāju. Tas nächste Wort. Nākamais runātājs ir Amo Gunze. Mikro. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. J'arrive. Merci beaucoup. Man izdevās. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, es gribēju runāt, lai uzsvērtu to, ka mežu aizsardzība ir vēl ļoti nepietiekamā līmenī eh, nodrošināt mūsu kontinentā, jo neskartie vai gandrīz neskartie meži, kuri veido tikai nelielu pavisam nelielu daļiņu no Eiropas mežu teritorijas, tomēr tiem ir ļoti liela vērtība. Diemžēl arī Rumānijā un Slovākijā šobrīd šie meži tiek izcirsti Desmit miljoni koku nelegāli tiek izcirsti Rumānijas mežos. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams Eilo, Eiropas pirmmežu katalogs, kas palīdzētu aizsargāt šīs teritorijas, tur būtu jāiekļauj zinātniskās komitejas uh, slēdzieni un atbilstošo mežu teritoriju kartes. Uh, Franks Bogovičs. Nākamais runātājs. Lielas paldies par iespēju izteikties. Mēs runājam šodien par Eiropas mežiem. Mēs zinām, ka meži ir uh, planētas uh, plaušas, meži uztver ogliskāpo gāzi. Mēs ļoti daudz ko varam arī uh, pagatavot no koka un tomēr dalība valstu nostāja mežu jautājumā ir atšķirīga. Uh, Slovenijā 60% teritorijas klāja meži. Un šīs īpatsvars vēl pieaug. Protams, mūsu meži jutīgi reaģē uz vides ietekmi, vides faktoriem, piemēram, apledojums, um, meža ugunsgrāki, kaitēkļi neka, negatīvi ietekmē. Tādēļ mums ir vēl jāpastiprina uh, dabas aizsardzības programmu īstenošana, lai saglabātu mežus. Mauri Pekarinen. Mikro. Ieslēdziet mikrofonu. Excuse me. In Venice, please. Arvoisa puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji. Pēdējā gada laikā aptuveni 15 miljoni hektāri meža ir izdeguši. Un tas ir daudz vairāk nekā daudzu Eiropas valstu platība. Un emisijas, kas radās no šiem meža ugunsgrēkiem, ir tik milzīgi, ka tas ir daudz vairāk nekā daudzas ekonomikas nozares uh, radītājs, radītās emisijas. Un viens no iemesliem, kāpēc notiek šādi ugunsgrēki, ir tādēļ, ka meži netiek pienācīgi apsaimniekoti. Un šādi meži līdz ar to kļūst ļoti neaizsargāti tieši pret meža ugunsgrēkiem. Pirms kādiem 60, 70 gadiem uh, Somijā nodega aptuveni 100 tūkstoši hektāri, bet kopš tā laika ir tikai 100 hektāri nodeguši Somijā. Tas ir tādēļ, ka mums ir ilgspējīga meža apsaimniekošana, mēs ņemam vērā ekoloģiskos faktorus un šādā veidā mēs varam izvairīties no meža ugunsgrēkiem. Un tas ir arī labs veids, kā cīnīties pret uh, uh, pret klimata pārmaiņām. Cienījami runātāji, lūdzu pieturieties pie atvēlētā runas laika. Mums ir savi noteikumi, mums ir minūte. Un līdz ar to, ja jūs pār, pārsniegsiet šo laiku, tad es pārtraukšu jūs. Un tas nozīmē atkal to, ka, ja jūs runāsiet pārāk ilgi, tad citi nevarēs. Uh, piedalīties, piemēram, nākamajās diskusijās vairs netiks atļauti jautājumi, zilās kartītes jautājumi vai arī vispār brīvais mikrofons. Bet tagad aicinu izteikties Volesu Miku. Īrijas valdība nesen ir publicējusi plānu par to, ka tā plāno atjaunot mežus ļoti plašā platībā. 30% no šiem uh, no šiem mežiem būs tādi koki, kas nav ilgspējīgi, un tas būs pretunā biodažādības principiem, jo tikai divi veida koki tiks stādīti. Eiropai nav nepieciešams, lai būtu tāda monokultūras meži. Ir svarīgi, lai meži augtu dabiski, lai būtu uh, tādi meži, kas ir dabiski šajā reģionā, uh, Īrijā. Ja, Ļoti daudz koku tiek ražoties, tiek audzēti speciāli, lai kļūtu par uh, celtniecības koks, ne? Biomasa ir arī mūsu problēma. Mēs ļoti daudz no tā, ko esam ietaupījuši, pateicoties mežam, atkal laižam ražošanas procesā ārā kā CO2 izmešus. Un tāpēc arī mums ir nepieciešams panākt to, lai mēs varētu būt uh, CO2 ziņā lielākā mērā neitrāli. Paldies! Malenis kundze. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs, cienījamie kolēģi! Šodien jau daudz svarīgu vārdu ir teikts par šo jautājumu, un viena lieta ir absolūti skaidra ka Eiropas eh, meži noteikti nevarēs izglābt eh, klimatu pasaules mērogā, bet mēs varam parādīt, ka mēs ļoti nopietni strādājam, jo mēs runājam par situāciju Eiropā. Ten, ja, weit... Meš galu galā ir tas, kas uh, zudīs, ja klimata pārmaiņa rezultātā, jo neustverot vairāk CO2. Tieši tādēļ Mešs ir tas resurss, kas atjaunojas. Mums tas ir jāaptver un jāizsargā, bet arī jāizmanto. Un noslēgumā aicinu darīt visu iespējamo, lai miljoniem jaunu koku stādītu Eiropā, dodot jaunu iespēju mežam un dalību valstīm liekam, eh, aicinam likt eh, prioritāšu sarakstā šo jautājumu augstākā, eh, augst, pašā prioritāšu augšgalā. Polčakungs. Za udělení slova. Já jsem rád, že se věnujeme tomuto. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Un es varu apspriest šo svarīgo tematu. Mēs būtu varējuši apspriest daudz citu jautājumu, piemēram, Brexit. Bet es domāju, ka ir svarīgi parādīt iedzīvotājiem, ka mēs strādājam arī pie praktiskas dabas jautājumiem. Es neatkārtošu to, kas jau tika sacīts, bet vēlos norādīt, ka mums jau ir instruments, eh, ko varam izmantot mežu aizsardzībai. Es runāju par Eiropas fondu līdzekļiem. Mēs varam stādīt kokus tur, kur tas eh, tik tiešām nepieciešams, kurās dalību valstīs nepieciešams varam apvienot zemes gabalus, palīdzot reģioniem, kopienām, asociācijām, kas apvieno zemes īpašniekus. Mums Čehijā, piemēram, ir tāds e, atbalsts paredzēts. Mēs varam arī atbalstīt pētniecību, lai vērstos pret kaitēkļiem, kas rada bojājumu mežam. Tā kā iespēju ir daudz, un es atbalstu arī šo e, pieeju. Kā pēdējais runātājs būs Flego Vaidorfs. Hvala vam, predsjedniče, poštovani povjereniče. Vidimo što se dešava ovih... Lies priekšsēdētāji kungs. Mēs eh, redzam, kas notiek ar Amazonas eh, mežiem, kādas ciešanas, un ir skaidrs, ka tas ir, situācija ir šausmīga, un eh, tā ir, ir tāda izveidojoties pateicoties bezrūpībai. Lai kā arī būtu, mums ir jāskatās, ko mēs paši varam darīt, ka, ko mēs varam izdarīt labu savās valstīs. Piemēram, gaisa piesārņošanai nav ierobežas un klājas klimata e, maiņām no robežu e, daba nevar e, pastāvēt bez cilvēkiem, bet cilvēki nevar izdzīvot bez dabas. Tieši tāpēc es atbalstu to, lai nākamajā DFS būtu vairāk fondu dabas aizsardzībai, meža saglabāšanai un aizsardzībai. Tās būs labas investīcijas mūsu E, darbā. Tagad e, beidzam darbu pie šī punkta un vārds Kaņietas kungam. Thank you, Mr. President. I would like to thank all the members. Paldies, priekšsēdētāji kungs, pateicos visiem, kuri piedalījās e, e diskusijā un e, par interesi e, šajos te meža jautājumos. E, Eiropas Savienība aizsargā savus mežus, kā jau e, tas apliecinājās arī nesenajā komunikācijā saistībā ar vēlēšanām. Mūsu mežs ir mūsu resurs, un pateicoties tam, mēs, e, tas mums var palīdz pārvarēt klimata izmaiņu izaicinājumus un sniegt atbalstu visai sabiedrībai. Tādējādi rodās jauns līdz, atbildības līdzsvars Eiropas Savienības dalību valstīm, eh, lai eh, sniegtu visas kopīgiem spēkiem atbalstu vidē. Tam ir nepieciešama ilgtermiņa eh, ilgtermiņa stratēģija ir jāatbalsta lauku reģionu un vidas ekonomika, kā arī no, jānodrošina ekosistēmu pakalpojumi. Un mm, Fonderlajenas kundze arī jau ir runājusi par bioloģisko daudzveidību un klimata izmaiņām un mm, par to, ka jāiesaistās arī universitātiem šajos te darbos. Mēs e, esam par e, meža aizsardzību kā nākotnes prioritāti, e, domājot arī par mūsu jauno meža aizsardzības stratēģiju pēc 2020. gada. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Tagad komisijas paziņojums par mežu stāvokli, eh, par šī tēma ir slēgta, un tagad nākamais darba kārtības punkts. Eh, jautājums mutiskai atbildēšanai komisijai par eh, augu un pēc būtības bioloģisku procesu patentspēja. To uzdod Agrārā un Lauku reģiona attīstības komiteja un došu vārdu Norbertam Līnsam ievadam. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kundze, cienījamie kolēģi, kolēģis. netraucēta augu materiāla pieejamība ir pamatpriekšnoteikums Eiropas eh, selekcionāru un lauksaimniecību radošajam spēkam, tāpat kā mūsu augu eh, ģenētiskajam eh, daudzveidībai. 4. septembrī notika mūsu pēdējā komitejas sēde, kur visi bija vienisprātis. Diemžēl EPO tehniskās apelācijas padome 2018. gada 18 decembrī pieņēma lēmumu, kas apdraud šos te vērtības. Mēs vienojāmies par skaidru un nepārtrotamu politisko vēstījumu. Atļaujiet man pieminēt, eh, eh, kā agrārās komitejas eh, priekšsādētājiem būtiskākos punktus saskaņā ar reglamenta 36. pāntu. E, Eiropas e, patentu iestāde 2015. gadā nolēma, ka e, patentējami ir produkti, piemēram, augi, sēklas, vietējais iezīmes gēni, pamatojoties uz to, tika pamentēta viena brokoļu un viena tomātu šķirne. 2015. gada 17. decembrī Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju, kas kas būtībā ir 48. 98. E, direktīva. Komisija 2016. gada e, decembrī, novembrī paziņoja, ka nekad nav bijis nodomā piešķirt patentus attiecībā uz dabiskām iezīmēm, un dalība valstis atbalstīja šo interpretāciju. Pēc tam uh, Eiropas patentu organizācijas direktoru padome uh, Un tehniskās apelācijas padome e, izvirzīja savas atziņas un pēdējā palika pie savas atziņas, kā patentu saistībā ar augiem var piešķirt. E, pēc tam e, augstākai instancei lielai apelācijas padomē tika pieprasīts stipri, dot izskaidrojumu. Un, šeit eh, mums ir termiņš 1. Eh, oktobris 2019. gads. Mūsu komisija uzdod komisijai divas jautājumus. Vai komisija plāno iesniegt EPO paplašinātāju apelācijas padomai rakstisku paziņojumu, lai aizsargātu Eiropas augu selekcijas nozares, inovācijas spēju un sabiedrības vispārējās intereses? Un otrkārt, kādus pasākumus komisija plāno veikt, lai nodrošinātu, ka produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav patentējami? Mūsu Eiropas eh, selekcionāri un lauksaimniecība, viņiem ir vajadzīga skaidrība par nākotnes eh, novatoriskajiem risinājumiem. Paldies! Paldies! Tagad eh, komisāra Bienkovska mm, teiks savu ievadvārdu. Paldies un paldies visiem klātesošiem un par to, ka runājam par šo jautājumu kas ir ļoti svarīgs. Sākšu ar eh, jautājumu otro daļu. Un eh, atbilde ir vienkārša. Eiropas komisija eh, rīkojas, lai nodrošinātu to, ka produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav patentējami. Komisija kontaktējas ar padomi un um, parlamentu, ar dalību valstīm un um, nozares pārstāvjiem attiecībā uz šādu produktu patentu nespēju. Kā pieminēja 15. gada decembra rezolūcija tika pieņemta, tad 16. gadā komisija pieņēma savu paziņojumu par bioloģisko procesu um, modalitātēm un juridiskajām sarežģītībām, un um, tika pieņemts lēmums uh, kopīgi ar parlamentu, ka šiem produktiem nav jābūt um, patentējamiem. Dalība valstis sāk rīkoties attiecīgi un ieviest uh, grozījumus uh, savā patentu likumdošanā. Un par pirmo jautājumu, jā, mēs uh, mēģināsim Mikus, kur jie novērojumus nosūtīt Eiropas patentu organizācijai līdz 1. oktobrim, Kāpēc Eiropas patenta konvencija nav uh, Eiropas akī? Tas ir Eiropas Savienības interesēs, lai nerastos interešu konflikts starp patenta konvenciju un biotehnoloģiju direktīvu. Direktīvas eh, praktiskas sakas um, tiktu kompromitētas, ja EPO piešķirto uh, patentus tādiem produktiem, kas uh, direktīvā ir izslēgti. Uh, no patentēšanas. Tātad vēlamies vēlreiz interpretēt patentu konvenciju saskaņā mūsu direktīvu un, kā arī atrunāts komisijas paziņojumā no 16. gada, un um, visam 38 uh, patentu konvencijas līgumu slēdzējiem valstīm, uh, kā arī padomei, uh, ir tam jāpārāk piekrīt. Es uh, ceru, ka pieņemtais lēmums uh, būs uh, sabiedrības interesēs un patērētāju interesēs. Paldies! Tagad mēs ķersimies pie diskusijas. Un pirmā būs Šrajer Pierik kundze. Paldies priekšsēdātājiem. Parlaments 15. gada beigās um, skaidri pieprasīja uh, lai um, produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nebūtu patentējami. Tie ir jāizmanto tālāk. Jāveic uh, pētnieciska darbība ar šiem produktiem. Tas um, um daļai arī tika īstenots 28.2. Uh, punktā tas tā arī ir atrunāts, bet uh, kāda starp uh, tautiskā organizācija, mm, tas ir um, korporācija, ir apstrīdējusi šo mūsu rezolūciju un uh, šo pirmo mm, padomas lēmumu, un rezultātā mm, tehniskās apelācijas padome tagad noraida šo lēmumu, kas uh, neatbilst uh, mūsu vērtībām. Komisija skaidri pauda mūsu visu nostāju un um, pieminēja arī biotehnoloģiju direktīvu. Un, ka, lūk, mēs uzskatām, ka produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav patentējami, un tagad uh, demokrātiski, uh, demokrātisko interešu labad uh, mums jāpieno spēki un eh, jāvienojas ar EPO, lai eh, panāktu eh, to, ka produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nebūtu patentējami. Mums jāizmanto visi līdzekļi, juridiskie un citi, kas ir mūsu rīcībā, lai panāktu šo mūsu mērķi. Paldies, tagad Andrijo kungs. Paldies eh, priekšsādātājiem. Mēs nevēlamies, lai produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, um, nebūtu patentējami. Runa ir par ekoloģis, ekoloģisko, ekonomisko, mm, finanšu aspektu. Nevēlamies, lai eh, kādas uh, finanšu interešu uh, pārstāvju grupas eh, kavētu pētniecisko darbību. Mēs cīnāmies par patērētāju interesēm, par patērētāju veselību, piekļuve eh, sāklu nozarei, augu materiālam eh, ir priekšnosacījums turpmākai sektora attīstībai citādi selekcionāri nevarēs uh, uzlabot esošo augu kvalitāti. Es nevēlos, lai multinacionālas grupas eh, kļūtu par eh, monopolu uzņēmumiem šajā sektorā. Mēs eh, pieprasām spēju ieviest inovācijas šajā sektorā un arī šo spēju vēlamies pasargāt. Paldies, Hutema kungs! Paldies priekšsēdētājiem! No nu, šo rezolūciju vēlamies nodrošināt, um, ka augu patentspēja um, nepaliek uh, aizmirsta, um, nepaliek, netiek atstāta novārtā. Mums tagad par to ir ļoti aktīvi jādiskutē. Tas ļoti satrauc uh, mūsu lauksamniekus, uh, tomātu sarkanā krāsa, brokoļu forma, Um, sarkanās paprikas, um, pav, iezīmes, tas viss uh, ir um, tas, ko pieprasa no mums arī patērētāji un kas ir dabisko procesu rezultātā iegūts, un uh, tas nekādā gadījumā nav jāpatentē citādi. Dažiem ražotājiem būs monopols uz uh, noteiktiem uh, augiem, augļiem vai dārzeņiem, un rezultātā tas sadardzinās uh, cenas. Un, teiksim, arī kāds varētu aizliegt to, lai pārdodami tomāti būtu sarkanā, sarkanā, sarkanā krāsā, kas um, sagrozīs situāciju tirgu un uh, novedīs pie zvien jaunām problēmām. Uh, Patenti vispār nav īsts instruments, lai risinātu šo jautājumu. Te drīzāk jārunā par selekcionāru tiesībām. Es vēlos uh, raidīt spēcīgu signālu no parlamenta puses un atgādināt, ka produkti, kas iegūti dabiska procesa rezultātā, nav patentējami. Paldies zaļo vārdā Mārtiņš Hoislings. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Nu, ļoti nepatīkami, ka jau trešo reizi mēs diskutējam par šo jautājumu. Es atceros 12. gada rezolūciju, 15. gada rezolūciju un tagad atkal, jo Eiropas patenta organizācija ignorē mūsu politisko gribu. Mēs nevēlamies patentu uz uh, dzīvību. Mēs nevēlamies patentu produktiem, kas iegūti dabisku procesu rezultātā. Patentu organizācija vēlas pēc iespējas vairāk patentu tirgu. Tā, tās ir, tās ir, tā ir viņa maize. Tas ir skaidrs, bet mums ir jāiebilst, un komisijai īpaši enerģiski jārīkojas. Nevar būt tā, ka ir kāda iestāde, kas ignorē likuma devēju lēmumu. Un tagad par brokoliem un tomātiem runājam, bet mm, īstenībā runa ir par principu lauksamniekiem un selekcionāriem jāvar izmantot augu materiālus. Citādi mēs redzēsim, ka liela koncerni vēlas ieviest aizvien vairāk patentu, pasargāt savas intereses un uh, cietīs no tā tieši mazi lauksaimnieki visvairāk. Un tāpēc tagad ir uh, um, ir pienācis brīdis teikt skaidru nē Eiropas patentu organizācijai. Paldies, Dāvids Ivans. Paldies. Patentu piešķiršana noteiktiem augiem, tomātiem, brokoļiem, Tas ir pret ANO daudzveidības konvenciju un pret Nagojas protokolu, kas ir pievienots šai konvencijai. Tas ir arī pret Eiropas patentu konvenciju un īstenošanas protokolu. Visas dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses, un katrā valstī sež arī uh, Eh, cilvēki, kas ir atbildīgi par eh, Eiropas patentu organizācijas eh, lēmumiem, kas ir tiesīgi šos lēmumus izskatīt un cīnīties pret tiem. Ja nepieciešams, tad šie, šīs administratīvās instances jāpiesaista, lai cīnītos pret lēmumu patentēt uh, produktus, kas iegūti dabisku procesu rezultātā. Paldies! Nākamais runātais. Jā, paldies, godātā, godātā kolēģi, cienītā komisārs kundze. Mēs ejam nepareizu ceļu. Sākas augu patentēšana Tas nozīmē, ka tad eh, daži uzņēmumi iegūs monopola tiesības eh, un kļūs aizvien varenāk, bet šāda cena mums ir par augstu. Un tas nozīmē, ka nebūs vairs brīvs piekļuvs ģenetiskiem avotam. Bet brīvā piekļuve ir ļoti svarīga labāku šķirņu tālākai attīstībai. Un man prieks, priekšsarētāji kungs, ka ir liela vienprātība šeit par šo jautājumu. Mums ir jāsūta skaidrs signāls uh, patentu iestādē, EPO, ka e, ir jāiet nost no šī nepareizi izvēlētā ceļa. Un, protams, e, ka ir jāaizsargā tiesības, patentu tiesības, bet tam ir īpaši izstrādāta sistēma, selekcijas sistēma. Un patenti neiedaras augu pasaulē. Augs nav nekāds izgudrojums. Augi pieder mums visiem. Un jāsaka, īstenībā savādāk pat. Tad augi ir dieva radība. Mēs varam to tikai izmantot, nevis patentēt. Thank you, Madame Pereira. Pereiras kundze tālāk. Eh, ainda que não se reconheça a possibilidade de patentear variedade. Jā, paldies. Jā, nu šķirnes eh, nevar patentēt, kas ir ģenētiski modificētas, bet EPO piešķir patents arī augiem un ir pat monopoli izveidojušies lauksainiecības nozarē. Tur visu kontrolē multinacionālās korporācijas, sadala tirgu savā starpā un no tā cieši mazie lauksaimnieki mazinās dažādība produktiem, un mazie selekcionāri kļūst aizvien atkarīgāki no lielajiem. Um, no lielajām korporācijām. Protams, ka ir ģenētiski modificētas um, lietas, un tas nav pieņemami ka pastāv uh, iespēja pieteikt autortiesības uz šiem augiem, patentējot pašus augus vai selekcijas rezultātā, krustojot šķirnes, e, patentēt e, rezultātu. Tur e, tiek izmantot veseli genomi laboratorijās. Tālāk Budas kungs. Domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, kolēģi pētniecību un inovāciju nedrīkst kavēt ar administratīvām procedūrām. Jebkuras ekonomikas nozars attīstība, tā skaitā lauksaniecība, ir atkarīga no inovācijas. Šobrīd mēs saskaramies ar tādu realitāti, kuru nevaram vairāk ignorēt. Pieaug cilvēku skaits uz zemes, bet resursi ir ierobežoti kā arī klimata pārmaiņas. Tas mums liek rīkoties nekavējoties. Mums ir jāidentificē jauni resursi, procesi pārtiks ražošanai, lai pietiktu eh, pārtikas apjoms, būtu atbilstoša kvalitāte un pieņemama cena. Līdz ar to tradicionāli audzētie augi nedrīkst tikt patentēti. Sekas būtu šausminošas ne tikai lauksaimniekiem, kas būtu spiesti maksāt par to, ka audzē dažādus augus, bet arī katastrofāli tas būtu pētniecībai. Kā jau saprotams, pētniecība šobrīd ir svarīgākā jebkad agrāk. Un neaizmirsīsim arī patērētājus. Viņi galu galā būs tie, kas samaksās par šo EPO e, rīcību. Vienlaicīgi vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka mums nav jādarbojas kā ugunsdzēsējiem uh, cenšoties iejaukties katru reizi, kad kāds vēlas patentēt dabisku procesu. Nē, mums un Eiropas komisijai ir jāsūta skaidrs signāls, ka bioloģiskos procesus nevar patentēt. Viss, paldies! Paldies! De Castro kungs tālāk. Función, sí. Si Prezidente, komisārio, honorēju. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze, kolēģi. Laikā, kad inovācija un augu uzlabošana ar GMO ir vienīgais veids, kā mēs saprotam, kā ir iespējams um, mainīt situāciju lauksaimniecības jomā. Nu, mēs nevaram atļaut uh, to, ka tiek ierobežot uh, augu materiālu pieejamība vai ka pētniecības laboratorija darbība tiek apdraudēta. Apdraudēta arī ilgspēja lauksaimniekiem. Tāpēc, komisārs Kunze, lūdzu, pēc iespējas drīzāk sniedziet nepieciešamo informāciju, lai varētu izvairīties no situācijas, ka šis lēmums ir pretrunā ar likumdevēju pausto. Lauksaimniecībai būs ļoti svarīga loma arī turpmāk, it īpaši ņemot vērā klimata pārmaiņas un izmantot jaunas tehnoloģijas lauksaniecībā ir svarīgi, lai mēs varam reaģēt ambiciozi uz cilvēku prasīto. Millers kundze. Priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze, tehniskās apelācijas padomas eh, lēmums eh, nodrošināt piešķirt patentus augiem, kas ir eh, selekcionēti ar klasiskām metodēm, lauksaimnieku skatījumā nav nekādā veidā akceptējama ir, ne, manuprāt, ļoti svarīga brīva pieeja sējas materiālam, lai saglabātos Eiropas selekcionāru novatoriskās spējas. Es gribu, lai Eiropā būtu daudzveidīgs sējas materiāls. Es gribu, lai arī mazajiem selekcionāriem joprojām būtu brīva pieeja sējas materiāla, sēklu materiālam. Tas ir arī visbūtiskākais elefants, lai radītu jaunas sugas, kas atbilst klimata izmaiņu pra, prasībām. Es ceru, ka paplašināta apelācijas padome pārskatīs šo te lēmumu, lai arī turpmāk šādi patenti netiktu augiem piešķirti. Paldies! Paldies, Pito kundze! Monsieur, excuse me. Atvainojiet, kungs! Excuse. Es jums piedodu. Paldies, eh, paldies eh, komisāras kundze, kolēģi! parlaments eh, tiešām mēs vienmēr esam iestājušies eh, pret patentu uz dzīvību un, kā Mārtiņš atgādināja, un eh, visi piekrītam šai domai. Bet um, par principu, kurš tad īsti veido likumus Eiropas Savienībā? Parlaments un padome vai Eiropas patentu organizācija? Jau ASV Eh, no ASV nākusi šī praksa rezultātā. Mēs te arī piešķiram eh, patentus tomātiem un brokoliem, un eh, pie, mums tiek draudēts ar citiem patentiem augu materiālam. Tagad rezultātā es uz savas pašas fermas nevaru audzēt to, ko gribu. Tās ir uzbrukums augu daudzveidībai visā um, mūsu lauksēmniecība un tās tradīcijas uh, tiek apšaubītas. Nu, tagad uh, ASV lielie koncerni uzstāj uz, uh, nu, tagad pārtrauc runātāju un dod vārdu Lebretona kungam. Paldies priekšsēdētājai. 15. gadā patentu organizācija uh, vēlējās tātad patentēt uh, atsevišķus uh, augus. Uh, tomātus, brokolus. Mēs masīvi protestējām, bet 18. gadā, diemžēl, Tehniskās apelācijas padome noraidīja sākotnēji pieņemto lēmumu. Tagad mums skaidri, jā, skaidri jāprotestē, jāvēršas EPO, vēlreiz jāapliecina mūsu koncepcija, mūsu redzējums šai sakarā, jā, pastāsta, ka vēlamies pasargāt patērētājus, lauksamniekus un mūsu vērtības. Atgādināšu, uh, kopš 961. gada uh, pastāv tiesības uz pētniecisko darbību uh, un um, tiek atrunāts, kā strādāt ar augu materiālu, un tur taisnība ir par selekcionāru lauksamnieku tiesībām. Labdien! Atļaujiet jūs uzrunāt pirmo reizi no šīs te vietas, un ar jūsu palīdzību 500 miljoni Eiropas Savienības iedzīvotājus arī nākamais runātājs Angelāra Kungsē, e kā ir. Paldies! Es sirsnīgi pateicos visiem par klusuma brīdi, kas tika veltīts Spānijas upuriem. Eh, saistībā ar laika katastrofām. Rezolūcija liecina par tēmas nozīmi. Nedrīkst eh, sacelties pret likumdevēju arī saistībā ar eh, patentiem, izmantojot bioloģiskās procedūras. Tas nāk par sliktu gan mazajiem uzņēmumiem, gan arī novatoriskiem risinājumiem un lauksaimniecībai. Es domāju, ka šī te kamera ir vienkārši kļūdījusies. Es domāju, ka eiro Eiropas patentu sistēmu un sugu aizsardzības sistēmu nevajadzētu uh, skārt, jo te ir runa par vienu konkrētu kļūdu. Tāpēc mums nevajadzētu apšaubīt visu pārējo sistēmu, kas palīdz mūsu lauksēmniecībai. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad uh, Hazekamps. Uh, paldies, priekšsēdētāja kungs. Eh, dzīve ir miljardiem gadu veca, un dzīvība nav neviena īpašums, tas tā arī nedrīkst būt. Tāpēc, domājot par to, ka augus, dzīvniekus un bioloģiskos procesus varētu patentēt, tas ir vienkārši saudabīgi, bet tieši tas pat labā notiek. Ir patenti e, uz e, forelēm un lašiem un e, barību, e, bet zivis un augi jau nav izgudrojums. Es domāju, ka šie te patenti ir absurdi, kas e, rada pārtikas līdzekļu monopolu. Iedzīvotāji sacēlās, arī protestēja iedzīvotāji, selekcionāri komisija un arī parlaments un šī te, e, protesta kustība tomēr nespēja pārliecināt patentu e, iestādē, e, un tā turpina piešķirt patentus pārtikas līdzekļiem. Un tagad komisijai jau uzdot jautājums, ko jūs dariet, lai to beigtu. Es domāju, ka tam ir jādara gals. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad vārds Pičerno kundzei no S&D grupas. Paldies, priekšsēdētājas kundze, paldies, komisāras kundze. Es eh, pievienojos kolēģu vienbalsīgajiem eh, viedokļiem, kas jau kritizēja šo neizprotamo Eiropas patentu organizācijas lēmumu. Starp citu, parlamenta pozīcija par eh, augu patentēt spēju Eh, kas ir audzēti ar bioloģiskām metodēm. Tas ir skaidrs jau kopš 2015. gada, kad Matjē te plenārsēdē eh, protestēja pret šādiem te prot, eh, patentiem, un arī padome un komisija bija līdzīgās domās. Tāpēc es uzskatu, ka saistībā ar politisko gribu nevar būt nekādu šaubu. Šādu patentu nedrīkst pielaist. E, jo te ir tomēr runa par bioloģiskām procedūrām. Komisāras kundze, mēs e, lūdzam jūs un komisiju arī teikt savu vārdu un rast dzirdīgas ausis Eiropas e, patentu organizācijas noslēguma fāzes lēmuma, nu, lēmuma pieņemšanas noslēguma fāzē, lai tiktu aizsargātas arī Eiropas pilsoņu intereses. Paldies, saka priekšsēdētāji priekšsēdētāja, un tagad lūdzu vārds eh, Karanam Melķioram Noreņu grupas. Paldies! 2014. gadā Notika ne tikai Eiropas parlamenta vēlēšanas Dānijā, bet bija balsošana arī par to, vai Dānijai pievienoties Eiropas patentiem vai nē. Mēs uzvarējām, Dānija pievienojās, bet tomēr tā bija ļoti asa diskusija, un es pastāvēju uz to, lai patenti un patentspēja uh, netiktu piemērotu dzīvām būtnēm un augiem. Un ja EPO šos signālus nesaprot, tad mums mums ir jārunā skaidrāk un nepārprotamāk. Jamaikā, piemēram, ir savvaļas pipari, kas ir noturīga pret dažādiem kaitēkļiem. Un šo te noturību pat labam patentēja, un joprojām nepastāv nekāda skaidrojuma. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai mūsu augu ražotājiem, bet arī mūsu Eiropas demokrātijai rast skaidrojumu šajā jautājumā. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad Vīmera kunga var, Vīnera kundzei no zaļiem vārds. Paldies! Tomāti nav mašīnas, brokaļi nav tehniskajās procedūras, nav, nedrīkst piešķirt patentus dzīvībai un dzīvības produktiem. Es ļoti brīnījos par EPO lēmumu un skaidrojumu ir jau biežāk pieminēts arī tas, ka pastāv liels reāls apdraudējums, ka selekcionāriem un lauksaimniekiem vairs nebūs pieeja zināmām šķirnēm. Tas nozīmē, ka būs pāris ražotāju monopols, kas interesēsies tikai par peļņas gūšanu, un šāds monopols ir obligāti jānovērš. To mēs nedrīkstam akceptēt. Un tāpat ļoti skaidrs ir, ka Eiropas patenta organizācija neinteresējas par labklājību un vispārīgo gribu, bet tikai seko finansiālām interesēm. Ar lielu interesētību es dzirdēju, ka topošais laukasēmniecības komisārs Vojčekovskis 2015. gadā izteicās pret Uh, augu patencēt spēju. Es aicinu viņu arī šeit uh, strādāt kopīgo interešu labā. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais ir Tarabēlas kungs no sociālistiem un demokrātiem. Priekšsēdētājs kundze, komisāras kundze, tas uh, arī ir bīstami Tas uh, kavē jebkāda veida zinātnisko progresu, tā, uh, te tiek patentēta dzīvība, te rodas daudz uh, etisko morāles problēmu un atgādinu, ka 18. gadā, 18. Mm, gada beigās uh, daudzas dalība valstis pauda atbalstu 16. gada rezolūcijai par to, ka produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav patentējami. Uh, Tātad eh, šie produkti nav jāpatentē un tā ir labā eh, garantija tam, ka eh, lauksamniekiem būs piekļuve un iespējas izmantot sēklas. Paldies! Tagad Agilērā kungs. Kundze atvainojiet. Paldies! priekšsēdētājiem. Tagad eh, diskusijas eh, beigās pieslēgšos kolēģiem, jo principā visas politiskās grupas izteicās eh, praktiski vienprātīgi, vienprātīgi konsensuāli, un arī mm, mūsu grupa vēlas teikt to pašu. Principā Komisārai Vienkovskai vajadzētu būt ļoti skaidrai bildei. Um, augi produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav patentējami. Tad jums uh, jārīkojas pirms 1. oktobra, tāpēc arī uh, tika sagatavots mutisks jautājums un rezolūcija, runa ir par delikātu jautājumu, ļoti svarīgu jautājumu. Un uh, jā, pierāda, ka EPO nevienmēr ir pēdējais vārds, jā, diferencē starp uh, aizsargātām sugam un uh, patentiem. Parlamentam šeit ir tomēr arī vārds uh, sakams un uh, cerams, ka to saklausīs. Paldies! Um, līdz ar to mēs uh, esam uh, sasnieguši brīvā mikrofona procedūru. Pirmā ir Šoidrovas kundze, pirmā no trim kolēģiem, kas pieteicās. Paldies! Paldies, dārgie kolēģi! Es liela interesi uzklausīju komisiju sākumā. Lielas paldies par to, ko jūs teicāt. Es arī teikšu, ka patentspēja nav jāpaplašina uz augiem dzīvniekiem. Tas būtu absurds, bet šķiet, ka rodas konflikts ar epošai ziņā. Uh, Viņam ir spēcīgs eh, nozares lobbyis, eh, kas eh, pieprasa patentus. Ļoti labi, ka komisija un padome ir skaidra nostāja. Padome arī mūs atbalsta. Un tagad bumba mm, dalību valstu laukumā jāsāk runāt ar Eiropas patentu organizāciju, jo mm, galu galā. Mm, Daudzas Eiropas, visas Eiropas Savienības valstis tur ir pārstāvētas, un es ceru, ka mēs turpināsim sarunas visas trīs iestādes un dalību valstis ar EPO, un mums izdosies izbeigt šo absurdu. Paldies, Šodrovas kundze, un tagad Valēs kungs, priekšsēdētājas kundze, absurdi kad tiek pieprasīti šie patenti produktiem, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nu, teiksim, tomāti tika pieminēti un principā runa tie tikai par peļņu, to pat izdomāt um, grūti. Uh, tiek patentēta uh, dzīvība pēc būtības un um, tas tiešām ir absurds, tiek uh, monopolizēti, kontrolēti visi mūsu dzīves aspekti. Eh, mēs to nevaram paciest. Jāpieprasa, lai Eiropas patenta organizācija respektētu konvenciju. Un tur ir aizliegums patentēt eh, dzīvību. Tas nav iedomājami, tas ir traki. Paldies! Un pēdējais runātais ir Herberts Dorfers. Paldies priekšsēdētājiem par iespēju izteikties. Eiropa uzskatām, ka augu audzēšanā, pavairošanā ir lielu koncernu uh, biznes. Tas tā nemaz nav. Arī mazi lauksemniekiem ļoti aktīvi darbojas šajā sektorā, viņiem nepieciešama brīva piekļuve Uh, gēnu materiālam, sēklām, lai ar šo materiālu strādātu, lai selekcionētu jaunas šķirnes, uh, jaunus produktus. Un uh, tāpēc tiešām ir um, jāpārtrauc šis, šī, šī absurda iniciatīva, un man prieks par šo vienprātību, kas visās politiskajās grupās ir konstatējama. Uh, par to, ka produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav patentējami. Par ģēmo te pavisam cita runa, par to mēs tagad nerunājam. Tas, tas viss ir skaidrs. Paldies! Paldies! Um, un uh, tagad noslēgumā došu vārdu komisijai, komisāra Bienkovska. Paldies! Paldies uh, par visiem komentāriem. Tiešām. Uh, mums eh, veidojas pilnīgs un absolūts konsens, un tas bija skaidrs eh, jau pašā sākumā. Komisija un tās politisks eh, vēstījums ir šāds produkti, kas iegūti dabisku procesu rezultātā, nav jāpatentē. Tagad varu jums solīt, ka runāsim attiecīgi ar EPO un mēģināsim atkal ieviest šo tiesisko noteiktību, kas ir ļoti svarīga saklu eh, sek, nozarei, nu, tad arī mēģināsim aizsargāt mūsu lauksamnieku patērētāju intereses, bet galvenais atkal nonāk pie veselā saprāta šie, šie jautājumā. Un paldies par atbalstu parlamentam. Lielas paldies. Nu, šī diskusija līdz ar to tiek noslēgta. Nākamais punkts darba kārtībā ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces um, Savienības augstās pārstāvs ārlietas un drošības politikas jautājums paziņojums par stāvokli Hongkonga. Bet pirms diskusijas, pirms uh, paziņojuma lūdzu uzlieciet austiņas un uzklausiet mani. Es uh, vēlos uh, pateikt jums. Uh, šo to sakarā ar šīs nedēļas plenārsēdi. Mēs notestēsim jaunu brīvā mikrofona sistēmu un zilo kartiņu sistēmu. Un es vēlos uh, tagad saņemt no jums elektronisku signālu. Katram deputātam tika nosūtīta uh, elektroniskā vēstule šajā sakarā. Tātad, ja vēlaties pieteikties, varat izmantot elektronisko kartiņu lai pieteiktu savu uzstāšanos. Tātad jautājums man jums ir šāds. Ja vēlaties izteikties brīvā mikrofona procedūrā vai uzdot zilās kartiņas jautājumu, lūdzu ņemiet līdzi jūsu elektronisko karti. Bet eh, šī ir testēšanas fāze, tā kā var arī celt rokas kā parasti, lai pieteiktos. Bet mēs mēģināsim tagad vairāk izmantot elektronisko sistēmu turpmāk, tā kā sāksim to testēt jau tagad. Tad praktiski nākamās diskusijas laikā mēs sāksim testēt šo elektronisko sistēmu. Tātad, kurš vēlas pieteikties eh, brīvā mikrofona procedūrai vai uzdot uh, zilās kartiņas jautājumu, izmantojot elektronisko eh, karti. Un tagad došu vārdu komisārai Bienkovskai par stāvokli Hongkongā. Paldies, priekšsarētāji, godātie deputāti. Ļaujiet man prezentēt jums šo situāciju, kāda tā ir Hongkongā. Es to daru augstās pārstāvs Federiks Mogherīnī vārdā. Pēdējā mēneša laikā cilvēki Hongkongā ir izmantojuši savas pamattiesības miermīlīgi demonstrēt, piedalīties demonstrācijās, pulcēties Vasaras laikā mēs aicinājām visas iesaistītās puses eh, deeskalēt situāciju un neķerties pie vardarbības. Un, mūsuprāt, eh, šī izdošanas tiesību akta atsaukšana būtu solis pareizā virzienā. Hongkongā notiek masveidīgas demonstrācijas, kas pierāda cilvēku apņemšanos eh, nopietnību 18. augustā 7 miljoni cilvēku devās eh, ielās demonstrēt. Pēdējās nedēļās eh, situācija pasliktinās, vardarbība no triāžu puses, drošības spēki pārmērīgi pielieto spēku, notiek arī vandālismu akti. Tas viss ir nepieņemams un nevar tikt eh, atbalstīts. Tomēr pārsvarā protesti ir miermīlīgi, un Hongkongas iedzīvotāji lielākoties atbalsta šos protestus. Eiropas Savienība konsekventi ir atbalstījusi jūsu pieeju viena valsts, divas sistēmas, un arī ķi, pati Ķīna ir uh, solījusi ratificējot uh, arī kongresā ievērot šo sistēmu, piešķirot Hongkongai uh, lielu autonomiju, vienlaicīgi ievērojot eh, tās iedzīvotāju autonomiju un tiesības. Tas ir ļoti svarīgi arī uzņēmējdarbības uzticamībai, jo Hongkong ir svarīgs finanšu centrs un arī transporta mezgls. Princips viena valsts, divas sistēmas ir ļoti svarīgs princips, lai Hongkongā turpinātos ekonomiskā izaugsme. Eiropas Savienība atbalsta Hongkongas iedzīvotāju tiesību un brīvību ievērošanu un autonomiju. Tas ir ļoti svarīgi ne tikai pašai Hongkongai, bet arī kontinentālai Ķīnai. Pamatiesību un brīvību ievērošana un tiesu varas neatkarība arī ir ļoti svarīgi Hongkongas attīstībai un tās iedzīvotāju ikdienas dzīvei. Šie principi ir jāievēro saskaņā ar eh, tām saistībām, ko Ķīna uzņēmusies starptautiskajā arēnā. Ārkārtas debatēs Eiropas parlaments jau jūlijā eh, apspriež šo jautājumu, pieņem rezolūciju. Eiropas ārējās darbības dienests ir nācis klajā trim paziņojumiem. 17. augustā augstā pārstāve nāca klajā ar visu dalību valstu apstiprinātu paziņojumu, noraidot vardarbību un aicinot visiem piedalīties eh, sarunās, visām iesaistītēm pusēm. Un ir arī paziņojums no eh, Kanādas eh, ārlietu ministra. Helsinkos augusta beigās Eiropas Savienības ārlietu ministra arī apsprieda šo jautājumu. 4. septembrī tika paziņots, ka izdošanas tiesību akts, pret ko notika protesti, tiks oficiāli atsaukts. Tas ir atzinīgi vērtējams solis no varas iestāžu puses, kas ir solis pareizā virzienā, lai mazinātu šo konfliktu. Tomēr eh, spriedze joprojām saglabājas. Tāpēc mēs eh, joprojām sagaidām uh, ka visas puses atturēsies no vardarbības un meklēs dialoga iespējas. Lai tas varētu notikt, izskatās, ka ir nepieciešams atjaunot uzticēšanos. Otrakārt, mēs redzam, ka cieši arī uzticēšanās uzņēmējdarbības jomā un investīcijā. Mums ir kopīgs intereses ar Ķīnu, atrisināt šo situāciju ar dialogu, iesaistot visas svarīgākās e, puses, lai e, nodrošinātu mieru ilgtermiņā. Paldies! Tagad vārds Šoidrovs kundzei, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies! Paldies, ka iekļāvāt šo jautājumu darba kārtībā. Kā jau komisārs kundze tikko norādīja, Situācija Hongkongā nav vienkārša un problēmas turpinās. Tad, kad es redzēju Hongkongas ielās tūkstošiem cilvēku, kas eh, dodas demonstrēt, eh, tas man atgādināja 30 gadus senu vēsturi no Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas. Bet toreiz diktatūra tika gāsta. Bet šeit mēs redzējām Ķīnas centienus uzspiest zināmus diktatūras elementus. Jāatceras arī par kristīgajām vērtībām. Demonstranti dziedāja halleluja, cenšoties izvairīties no vardarbības. Viņi ir pelnījuši mūsu atbalstu. Šie cilvēki nebaidās aizstāvēt uh, savas politiskās tiesības, cilvēktiesības. Tas turpinās jau vairākus mēnešus. Viņiem izdevās panākt eh, šī strīdīgā tiesību akta pro, likumprojekta atsaukšanu. Un 2015. gadā atceramies gadījumu, ka Ķīnas policija nolaupīja piecus grāmatu pārdevējus, kas publicēja un pārdeva grāmatas, kur tiek kritizēta Ķīnas valdība. Tiesība akts ir atsaukts, bet eh, dusmas turpinās. Eiropas parlamentam ir jāsūta skaidrs un nepārprotams signāls. Ķīnai ir jāapzinās, ka cilvēktiesība ievērošana ir priekšnosacījums jebkādai sadarbībai, tā skaitā ekonomikā. Paldies! Tālāk ar Rēnas kundze. Merci, madame la prezidente. Euh, la contest... Priekšsēdētājs kundze. Protesti turpinās. Mm, un runa te, protams, ir par šo likuma projektu attiecībā uz uh, aizdomās turamo izdošanu Ķīnai. Tagad uh, jau trīs mēnešus uh, valstī um, plosās uh, šie, šie, šie protesti, un protestētāji ir pelnījuši mūsu atbalstu. Uh, viņi vēlas panākt uh, grozījumus sistēmā, un mums viņi jāatbalsta. Valdības reakcija ir nepasamērīga, tiek pielietots spēks, un tas ir nepieļaujami. Mums jāizstāv cilvēku tiesības, un lūk, cilvēki vienkārši pacifistiski vēlas uh, paust uh, savu viedokli, kas viņiem tiek liekts. Uh, tagad, tagad asaru gāzi pielieto, šie protestētāji tiek arī uzraudzīti no valsts puses. Būtu nepieciešami labāki kontroles mehānismi tirzniecības attiecībās ar uh, Ķīnu, eh, jo mēs eh, redzam, eh, ka protestētāji joprojām baidās par savu dzīvību, un kur tad ir šis progress, ko mēs gribējām panākt attiecībās ar Ķīnu. Paldies, un tagad Fortmans kundzei vārds. Mikro, sorry. Lūdzu mikrofonu. It's not on. No, it's on, I okay. think mevrouw de voorzitter mevrouw de commissaris vijftien weken zo lang. Eh, priekšsēdētāja komisārs kundze, 14 nedēļas eh, tik ilgi jau notiek eh, demonstrācijas Hongkongā, kurā piedalījās miljoniem demonstrāti. Viņi visi dodas ielās un pieprasa vairāk demokrātijas, vairāk respektu politiskajām tiesībām. Par to kolēģi jau runāja. Bet ko viņi saņem kā atbildi? atbilde, ko viņi dzird, tās ir represijas, asaru gāze un vardarbība. Tā kā var teikt, ka tā ir policijas patvaļa un tāpēc iebaidīšanas un represijām un arestiem eh, ir izveidojusies situācija, kad mums ir kaut kas jādara. Eh, daudzi jau ir runājuši par to viena valsts, divas sistēmas. Labi, bet likumu atsauca, bet demonstranti jau grib sasniegt vairāk. Viņi grib, lai viss notiek demokrātiskā ceļā. Mums ir jāpasaka Pekinai, ka iekšējās lietas nepaliek kā iekšlietas, ja netiek ievērotas vispārējās cilvēktiesības. Tie ir konkrēti jautājumi, komisāras kundz, kā atjaunot dialogu ar Ķīnu. Mēs vēlamies, lai šie procesi varētu turpināties mierīgā garā. Un bez tām ir nepieciešama neatkarīga izmeklēšana saistībā ar policistu pielietoto vārdarbību pret demonstrantiem. Demonstranti nedrīkst baidīties. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad mūsu nākamais runātājs Pitikoferkungs komisija, kolēģi, pirms divām nedēļām es biju Hongkongā un es dzirdēju un es runāju ar eh, da, cilvēkiem no dažādām aprindām. Es atgriezos ar ļoti lielu pārliecību eh, par to, ka mēs rīkojamies pareizi vasarā, paziņojot, ka mēs esam ar Hongkongas iedzīvotājiem. Uh, Demokrātijas un miera cīņa Hongkongā turpinās, un mums e, ir jāizrāda e, sava solidaritāte. Viena valsts, divas e, sistēmas. Tas nenozīmē, ka Pekinā ir jāiejaucas un jāmēģina visu noregulēt pēc sava prāta. Tas nenozīmē, Eh, tikai to cilvēki grib lielākas pārmaiņas, viņas grib neatkarīgu vardarbības izmeklēšanu, it īpaši no policijas puses, un eh, viņi grib, lai cilvēku vispārējās eh, tiesības tika noteiktas arī pirms vairākiem gadiem pamatlikumā. Pekinai ir jātur savs solījums tas, ko tā ir solījusi jau pirms vairākiem gadiem. Hongkongā demokrātija ir jāuzvar. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad Rivjēras kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropas Savienība, mūsu parlaments aktīvi iestājies, lai aizstāvētu demokrātiskumu Ķīnā. Šī ir tāda parauga prakse, un tā ir jāīsteno. No jācīnās um, īpaši par tādiem reģioniem pasaulē, kur ir deficīti šai ziņā. Um, nu, teiksim, mums uh, Lielbritānijā demokrātiski paziņojusi uh, par uh, Eh, savu gribu. Francijā eh, prezidents ir autokrāts eh, un neievēro Francijas tautas demokrātisko mm, vēlmi. No, mums jānosoda arī tas, kas notiek pie mums mājās. Ar to viss sākas. Un, un, un, jo tieši tā demokrātija arī mirst. Paldies. Tagad turpinās Anna Fotiga. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs atbalstām Hongkongas tautu. Vienmēr to esam darījuši. Kopš demonstrāciju sākšanas kopš uh, uh, protestiem pret uh, grāmatu pārdevēju likteni. Nu, un tagad mums ir deklarācijas, rezolūcijas, bet tieši 84. gada deklarācija jāsāk ievērot Pekinai, jāatsakas no provokācijām, un mēs, kā es teicu, turpinām atbalstīt Hongkongas tautu. Lielas paldies! Tagad uh, Vilanueva Ruis no GUE. Paldies! Jūnijā, bet drīzāk tad, kad uh, sākās uh, šīs demonstrācijas um, Hongkongā, un notikumu turpinājums ar vardarbības eskalāciju. Policija un policijas spēku izmantošana un viņu reakcija, kas ir vardarbīga, viņi pielieto gāzi, ūdeni pret demonstrantiem, kaut arī viņi tikai īsteno savas tiesības, jāsāk izmeklēt policijas uh, vārdarbība un, um, protams, jāatbrīvo visi miermīlīgie demonstranti. Uh, cilvēkiem tiesības paust savu viedokli, un uh, parlamentam un komisijai skaidri jānosoda šo situāciju, ka tiek pārkāpti, uh, pārkāptas cilvēku tiesības un mums Protams, tas viss jāatspoguļo arī mūsu eh, pozīcijā tirzniecības attiecībās ar Ķīnu. Eh, te vispār nevajag vilcināties, eh, formulējot tirzniecības nolīgumu nosacījumus, mm, jo Ķīnas izturēšanās vienkārši nepieļaujama. Paldies, un tagad Tenant kungs ar mikrofonu. Paldies, tagad ir labāk. Mēs vai nu ticam brīvībai, demokrātijai vai nē. Ja nē, tad nav par ko diskutēt. Ja jā, tad te ir princips, kas niedzas tālāk par nacionālajām robežām, par Eiropas robežām, kas ir universāls valsts vārdarbība pret protestētājiem nav pieļaujama. Arī protestētājiem nav tiesību būt vārdarbīgiem. Principā jautājums ir ļoti vienkāršs. Kurš uh, valda Hongkongā? Aizmirstiet uh, 18. gada karaļu monarhu dinastiju. Uh, aizmirstiet uh, arī Ķīnas uh, mēģinājumus kontrolēt to, kas notiek Hongkongā. Um, atcerēsimies to, ka visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības, un Hongkongas cilvēkiem tādas pašas tiesības. Paldies, Santos kundze! Paldies! miermīlīgi demonstranti Hongkongas ielās cīnās par uh, savām tiesībām, par eh, reformām valstīm, un eh, mums viņi ir jāatbalsta. Mums eh, jānosoda gan Hongkongas varas iestāžu reakcija, gan Ķīnas iestāžu reakcija jāizmanto visas sviras, lai grozītu situāciju un Ķīnai Eh, jāpasaka, ka šāda veida represijas eh, nav pieļaujamas, vardarbības eh, līmenis pārāk augsts. Mēs to skaidri nosodām. Demonstranti jau vairāk kārt teica, ka, ka protesti ir un paliek miermīlīgi. Un uh, tagad uh, kaut kam ir jānotiek. Uh, lai uh, uzlabotu situāciju cilvēktiesībām uh, Hongkongā un Ķīnā. Uh, paldies! Geta Noriņjū. Paldies priekšsēdētājiem. Cīņa par cilvēku tiesībām iestājas iezīmējas ar pavisam jaunu pavērsienu. Hongkonga eh, tiek veidotas eh, citas attiecības ar eh, Ķīnu, un mums jāapsveic šie demonstranti. Ieguvēji mm, no tā principā būs visa pasaule, un um, šī demonstrantu iniciatīva ir uh, jāatbalsta arī mums, Eiropā. Uh, mēs, uh, mums tas ne tikai jādara, bet mēs arī to varam darīt. Ķīnas spēkošanās ar ASV ir viena lieta, bet viņi vienkārši nevar atsvešināties no Eiropas un ignorēt to, ko Eiropa saka. Mum, mēs esam līderi cilvēktiesību jomā pasaulē, un uh, mums uh, jāiestājas pret uh, šo vislielāko uh, paliekošo diktatūru pasaulē. Es aicinu visas uh, politiskās grupas grupas eh, eh, piešķirt Zaharova balvu eh, Ķīnas disidentam, mm, kurš ir kandidāts sarakstam. Tas pierādīs mūsu vēlmi kaut ko grozīt šajā situācijā. Paldies! Un tagad mm, zaļo vārda Rovet kundze, priekšsēdētāja kolēģi, komisija. Nu, kādreiz eh, eh, mūsu impērija arī sevi uzskatīja par eh, visu brīvo cilvēku dzimteni. Vakar protestētāji sarīkoja protestus pie Britu konsulāta Hongkongā. Viņam rokās bija Britu karogi, un tik tiešām viņam taisnība jācīnās par uh, 84. Uh, gada deklarāciju un tās īstenošanu. Pagaidām um, uh, Britu vēstnieka atbildē tā diezgan neizlēmīga. Uh, Lielbritānija nevēlas aktīvi rīkoties, bet ja tas tā ir, tad mums parlamentā kaut kas jāpasaka. Mums jāizstāv cilvēku tiesības bez robežām, jāpanāk vispārējas vēlēšanu tiesības. Hongkonga tiešām kļūsim par visu brīvo cilvēku dzimteni un nevis ar impērijas izveidošanu, bet ar demokrātiskiem līdzekļiem. Paldies, Bonfrisko kundze! Protams, ka Eiropas Savienības um, vērtības un pamatiesības ir mums ļoti svarīgas, bet mēs redzam, kas notiek Ķīnā, kas notiek Hongkongā. Mēs redzam, ka cilvēktiesības tiek grautas. Valsts iejaucas visa veida privātās lietās, cilvēku privātajās dzīvēs Karilam, kas pārstāv ļoti mazu daļu no cilvēkiem Hongkongā, rosina vardarbību, grauj sociālo sabiedrības stabilitāti un ir skaidrs, ka šis ir nedemokrātisks režīms. Varas iestāžu un policijas rīcība, uzspiežot striktu kontroli, ir vienkārši nehumāna. Mums ir uz to jārēģē. Jārēģē nebaidoties ar stingru rezolūciju, kas pēc savas dabas ir politiska, un atzīst Hongkongas specifisko situāciju, kā arī ieskicē skaidru ietvaru mūsu kopējo attiecību kontekstā ar Ķīnas Tautas Republiku. Paldies, tālāk, Kolakušičs kungs! Paldies! Būtu labi, ja mēs šeit eh, parlamentā diskutētu ne tikai par eh, tiesu varu un tiesiskumu trešās valstīs, bet es vēlos vērst uz uzmanību uz līdzīgu situāciju, tiesiskumu trūkumu Horvātijā, uh, kur 94% iedzīvotāji saskaņā ar aptaujas datiem e, uzskata, ka pie varas ir korumpēti cilvēki, un e, liela daļa uzskata, ka arī tiesu vara e, ir korumpēta. Iestājoties Eiropas Savienībā, Mēs cerējām, ka situācija uzlabosies, bet tā tas nav. Es 21 gadu esmu nostrādājis uh, Eh, tiesu sistēmā Horvātijā un 9 gadus eh, bijis tiesnesis komerctiesā un var apliecināt, ka mūsu sabiedrība Horvātijā ir izteikti korumpēta. Mums ir jāatrisina pirms šie jautājumi. Visas ES iestādes, tā skaitā Eiropas parlaments, ir jāiesaista. Mums ir jātiek galā ar jautājumu, kas saistīti ar tiesiskumu pie mums Eiropas Savienībā, un tad mēs varēsim apspriest šos jautājumus starptautiskajā arēnā. Paldies! Gils kundze tālāk. Cilvēki Hongkongā devās ielās, lai miermīlīgi īstenot savas tiesības protestēt, bet pret viņiem vērstās uh, brutāli ar asuru gāzi un gumijas lodēm. Daudzi ir cietuši. Viņi vēlējās tikai demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu. Viņu vērtības ir mūsu vērtības. Viņu uzņemas milzīgu risku apdraudot savu, eh, nonākot apdraudējumā Komisijai ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu Hongkongas iedzīvotāji, kas skatās uz mums ar cerībām uz atbalstu un viņu prasības pēc eh, universālajām balstiesībām. Un mums ir jāatsauc Hongkongas eh, certifikācija kā trešās valsts, eh, kā trešo valstu finanšu centram atzīšanas sistēmu, respektīvi Eiropas Savienībā, ja Ķīna ignorēs mūsu prasības. Saulēka Ķīna apņēmās ievērot šīs lietas, pārņemot e, administrācijas varu Hongkongā no apvienotās karalistes. Un, ja pret protestētājiem e, vērsīsies arī turpmāk, mums jādod viņiem patvērums Eiropā. Paldies, tālāk Berga kungs. Paldies! Es domāju, ka mēs visi esam viensprātis par to, ka vien, princips viena valsts, divas sistēmas Hongkongas pārvaldību atbalstām. Mēs visi varam augstās, eh, atbalstīt augstās pārstāves un Kanādas pārstāvja eh, kopīgo paziņojumu, kad viņi uzaicināja ievērot eh, pamatlikumu Hongkongā un to, ka tikai iesaistošs dialogs var likvidēt nemierus Hongkongā. Neatkarīga izmeklēšana, it īpaši saistībā ar policijas vardarbību, kā tagad to iesaka apvienotā karaliste, ir viena iespēja. Bet jāņem vērā arī tas, ka Ķīnas e, e, valdību nevajadzētu iedzīt strupceļā, e, lai tomēr paliktu arī gatavība dialogam ar Hongkongu un starptautisko sabiedrību. E, tā būtu diplomātija, kas Ķīnas valdībai palīdzētu saglabāt e, seju un cerams arī e, panākt to, ka tāda briesmīga katastrofa kā Tjaņmeņa laukumā tur neatkārtosies. Paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad būs. Uh, Pikulas kungam no SND. Tas ir pēdējais reģistrētais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ir pagājušas simts dienas kopš protesta sākuma Hongkongā. E, tā ir vislielākā krīze e, kas e, notikusi attiecībās Ķīnas un Hongkongas attiecībās kopš 1997. gada. Šis te e, likumdošanas akts ir atsaukts, bet e, protestētāji turpina e, Eh, arvien aktīvāk protestēt, lai tiktu sadzirdētu arī viņa citas vēlmes eh, brīvības, eh, brīvību, demokrātiju un protestētāju atbrīvošanu. Situācija vieš bažas, jo Hongkongas tieslietu sistēmai vajadzētu strādāt atbilstīgi starptautiskiem standartiem. Tas nozīmē, ka arī Ķīna īstenojot reformas un globālajā politiskajā kontekstā E, ir tomēr jāievēro cilvēku tiesības un ir jāparakstā e, starptautiskās vienošanās par šo te tēmu lai samazinātu vardarbību un tuvinātu dialogu ar visiem spēlētājiem. Tā būs tikai vienīgā garantija, lai visu īstenotu. Paldies, es atvainojos, cienījamie Kolēģi, vai jums būtu zilās kartas jautājums, ja tagad ir runa par brīvo mikrofonu? Jautājums ar zilo karti? Zilā karta, jā. Ehm, Pikolas kungs, vai akceptējiet silo karti? Jā, tad eh, lūdzu 30 sekundes. Eh. Paldies! Cienījamais kolēģi, jūs eh, patiešām eh, at, eh, par, devāt vēsturisko pārskatu un arī ieskatu situācijā, lai kā būtu arī par tiesiskumu Ķīnā Mēs tomēr eh, redzam, ka investīcijas eh, eh, gan Horvātijā, gan citur Eiropas Savienībā pieaug no Ķīnas. Kā jūs to varētu tagad paskaidrot šajā kontekstā? Paldies par šo te jautājumu. Es ceru, ka mēs visi varēsim atbildēt uz šo te jautājumu kopā kā risināt un eh, kā veidot attiecības ar šīm te valstīm, kur ir šaubas par demokrātijas principu ievērošanu. Runājot par mūsu prioritātēm, vai tas būs ekonomiskās intereses eh, vai arī iekšējās vērtības un Eiropas vērtības. Uh, Es domāju, pie pareiza līdzsvara mēs varētu ietekmēt eh, standartu uzlabošanos šajās te eh, aspektos, eh, kur tie netiek ievēroti. Mums ir jāievēras prioritātes. Paldies, ka priekšsēdētāja. Un tagad brīvais mikrofons pieci, pie, pieci runātāji ir pieteikušies. Trīs no viņiem eh, to eh, signalizēja elektroniski, un es ceru, ka nākamajā reizē jau visi būs paņēmuši līdz savas elektroniskās kartes, un visi varēs izmantot šo sistēmu. Paldies jums! Un vispirms došu vārdu Polčaka kungam. Paldies! Eh, jā, es eh, arī pie, pieprasīju eh, runas laiku elektroniski. Es domāju, ka mums ir jāatbalsta miermīlīgas demonstrācijas Hongkongā. Mēs redzējām simts dienas, kas satricināja Hongkongu un satricināja uzticību dialogā. Un tas nozīmē, ka nav iespējams arī risinājums. Protestētāji cīnās par tiesībām, autonomijas tiesības un tiesībām tiesībām, ko nosaka Hongkongas eh, konstitūcija. Esmu gandarīts, ka likums par izdošanu tika atsaukts, eh, bet eh, tomēr demonstrācijas turpinās, jo vardarbība sadarba, saglabājas un situācija ir bīstama, tāpēc mums vajag atbalstīt cilvēktiesības, pat ja tas varētu būt kādam nepatīkami. Mums ir eh, jāizvirza cilvēktiesību jautājums, kad mūsu delegācijas dodas uz Ķīnu. Kurš to cits darīs, ja ne mēs? Paldies, paldies, saka priekšsēdētāja. Un tagad vārdas eh, kundze. Eh, kopā ar citiem britu sociālistiem un demokrātiem, laboristiem eh, un demokrātijas aktīvistiem es parakstīju atklāto vēstuli, izsakot solidaritāti un eh, mūsu atbalstu Hongkongas iedzīvotājiem, jo, kuri cīnās pret demokrātisko tiesību un repre, apspiešanu un represijām. Mēs esam par to, lai represijas tiktu izbeigtas un lai tiktu pieņemti nopietni pasākumi, kas darītu galu policijai valstī. Mēs eh, mūsu eh, kustībā uzaicinājām visā pasaulē organizēt politisko un praktisko eh, solidaritāti Hongkongas cīņā ar demokrātiju. Mēs atbalstām neatkarīgas studentu un strādnieku organizācijas, kas arī ir iesaistījušās šajās cīņās, tāpat kā Pacific Airlines strādniekus un daudzus citus arī arotbiedrību vadītāju Rebetruks maksāju un, un uh, čermītāju. Uh, šie te uh, cilvēki ir cieši saistīti, gan arī migrāti, kas strādā mūsu valstīs, ir saistīti ar notikumiem dzimtenē. Paldies, ka priekšsēdētāja, un tagad Valaskongs. kungs. Es domāju, ka šīs debatas bija nelīdzsvarotas. Ne visi protesti Hongkongā bija miermīlīgi. Eh, bija gan labējās kustības, gan arī viltu ziņas, eh, gan arī miljoniem eh, dolāru, kas plūda no ASV. Pilsoniskajās sabiedrības grupās bija arī pret Ķīnas kustība un bija pat eh, protest, protestu vadītāji tikās ar ASV diplomātiem Hongkongā. Daudzi jaunieši sapulcējās pilsētās, un eh, šeit mēs redzējām arī tendenci uz neoliberālismu, eh, tāpat mēs redzējām arī oligārhu problēmu. Ķīnai ir eh, jārīkojas, bet kustība ir vēsta arī pret pašu Ķīnu. Eiropas Savienībai arī ir sava loma. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tā vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī esmu vienisprātis ar mūsu viedokli par Hongkongu, it īpaši jau saistībā ar iestāšanos par cilvēktiesībām Hongkongā. Tāpat arī es esmu vienisprātis par viedokli par Ķīnu. Iestājoties par cilvēktiesībām, mēs tiemžēl aizmirstam kaut ko citu. Izveidojas paradoxāla situācija. Vēl tikai pirms nedēļas Mugarīnī kundze uzstājās Kubā runu, un tieši tajā laikā tur notika brutālas uh, represijas, kādu uh, nemaz tik bieži nav. Un Mogherini kundze runāja par Kubu, kas eh, sasniedz reformu rezultātus un veido tīklu starp eh, Eiropu un Latīņu Ameriku. Un es domāju, ka tas ir skandāls. Mēs te runājam un slavējam eh, lietas, eh, kad jau vairāk nekā 60 gadus notiek apspiešana, vēršanās pret Kubas iedzīvotājiem un kur nu vēl Venecuēlā un Nikaragva. Mums vajadzētu būt sabalansētiem. Paldies, ka priekšsēdētāji, ja, un tagad pēdējais eh, runātājs dalīkundzem. Lūdzu, nosodīsim vardarbību visur, eh, visās valstīs, visos kontinentos, bet tomēr šajā diskusijā mēs tomēr mazliet skat, eh, dažādi skatāmies uz Hongkongu un citām valstīm. Te mēs runājam par autoritāro Ķīnu, bet mēs runājam arī par cilvēkiem, kuri sauc pēc brīvības. Tomēr tik vienkārši tas nav, jo ir arī ārējās ietekmes un daudz, kas Hongkongā ir saistīts arī ar cenu celšanos, šis te protests un augstām īres cenām. Tāpēc arī mums ir tomēr jā jāatbalsta demokrātiskās tiesības. Piemēram, Francijā, eh, kad simtiem cilvēki cieta no eh, priestara, par to mēs nerunājam. Eh, Haus Spānijā, piemēram, par to mēs arī nerunājam. Tā kā ir lietas, ko mēs atbalstām Hongkongā, bet nepamanām šeit. Lūdzu, pievērsīsim uzmanību arī Francijai, Spānijai un citas, eh, citām valstīm, kur arī demokrātija tiek mīdīta kājām. Paldies, un tagad eh, došu vārdu atkal komisārai Bienkovskai. Eh, paldies par jūsu vārdiem eh, gan lielākā daļa mēs bijām vienisprātis izjūtot šo situāciju Hongkongā. Uh, uh, Atļaujiet man pateikties eh, eh, jums par to, ka saglabājāt šo tēmu savā darba kārtībā. Un es gribētu arī vēlreiz atkārtināt, ka uh, ir, protams, ka jāatceras uh, konstitūcijā, uh, kas arī runā par vispārējām cilvēku tiesībām. Un, ir jādomā par to, kā savest kopā visas puses, lai mainītu situāciju. Gan šajās debatēs, gan jūlija debatēs mēs redzam, ka Eiropas eh, Savienība ir nopietni pievērsusies Hongkongai, domājot par Hongkongas stabilitātes un uzplaukuma noturīgumu, un kas ir vissvarīgākais eh, pamatiesības. Mēs eh, no savas puses arī um, regulāri sekosim notikumu attīstībai, neaizmirstot ekonomikas intereses, kādas mums ir Hongkongā kas arī ir nozīmīgi. Ir svarīgi, lai ieguvēji būtu arī Hongkongas iedzīvotāji un eh, starptautiskā sabiedrība kopumā. Atļaujiet man no Mogherini kundzes puses izteikt eh, vislielāko atzinību par jūsu aktivitāti un par to, ka jūs iekļāvāt darba eh, kārtībā šos te nozīmīgos vispārējo tiesību jautājumus, kas kas mums ir jāizstāv. Paldies, paldies, ka priekšsēdētāja. Un uh, līdz ar to debatas mēs uh, slēdzām. Un tagad pēdējais darba kārtības punkts, proti uh, pievērsīsimies vienas minūtes runām. Misters. Pirmais runātājs - Sokola kungs. Paldies! priekšsēdētājiem. Pirms 30 gadiem, vairāk vai mazāk, piedzīvojam Berlīnas mūra krišanu. Un ar to beidzās krimināls komunistu režims, eh, ar ko tika pavārta perspektīva visai Eiropai, bet īpaši Austrum Eiropai un Dienvidu Austrum reģionam. Var teikt, ka Eiropas paplašināšana uz austrumiem ir noritējusi veiksmīgi. Eiropas uh, fondi, finansējums, kohēzijas uh, struktūra fondi to visu uh, lielā mērā veicināja. Šie līdzekļi ļāva Austrum Eiropai mainīties attīstīties, līdzināties uh, citām valstīm Eiropas ziemeļos un um, rietumos, bet, diemžēl, tagad atkal um, pieņemas spēkā atšķirības starp uh, rietumiem un austrumiem, un tas nav pareizais virziens. Kohēzijas stāsts Austrum Eiropā mm, tiešām veiksmes stāsts, un uh, mums. Uh, nepieciešama vienlīdzīga uh, piekļuve uh, līdzekļiem, kas uh, ļauj valstīm attīstīties tālāk. Tagad ignorēt vai noliegt kohēzijas politiku ir ļoti nepareiza tendence. Paldies tagad Lopes Agilāra kungs. Paldies! 19. gada eh, vasarā augusta notika eh, vesela sērija ugunsgrāku Kanārijas salās, eh, par ko bija dārgi jāmaksā, neizmērami dārgi, praktiski iznīcināti meži dabas rezervātos, tūkstoši hektāru ir izdedzināti cilvēki Tūkstoši cilvēku, vismaz, vismaz tūkstoši cilvēku ir eh, evakuēti, un galu galā ir pieņemts Eiropas mehānisms civilās aizsardzības ietvaros, lai eh, apkarotu šāda mēroga katastrofas. Spānijai, protams, palīdzēja šī īpašā mehānisma ietvaros. Speciālas lidmašīnas un helikopteri tika nosūtīti arī militārās komandas. Uh, armijas vienības, e, lai apkarotu šos ugunsgrākus, bet atgādinu, ka nepieciešama elastīga struktūra, solidārā struktūra Eiropas mērogā, lai e, ļoti ātri spētu norēģēt šādās situācijās. Cilvēki jau kādu laiku pieprasa šādu mehānismu, un tas mums ir vajadzīgs nekavējoties, lai šīs katastrofas apkarotu e, turpmāk. Paldies! Nu, tagad uh, eh, riņģu uh, eh, vārdā Grošels uh, Klemens. Paldies, uh, paldies priekšsēdētājiem. Es uh, ceru, ka uh, paplašināšanas komisārs un mūsu paplašināšanas politika dara visu, lai nomirinātu spriedzi, mazinātu spriedzi Balkānu reģionā, bet šobrīd eh, starp Serbiju un Kosovu eh, attiecības atkal sāsināšas, jo tiek ieviestas nesamērīgas muitas nodevas un nepieciešams risinājums. Eh, jautājums ir vitāli svarīgs visai reģiona nākotnē, turklāt tuvojas vēlēšanas. Uh, un uh, abām valstīm nepieciešami ilgtspējīgi risinājumi. Uh, galvenais ir jāatceļ šīs muitas nodevas. Lielas paldies! Um, tagad zaļo vārdā Alfonsī kungs. Priekšsādātājs kundze. 13. gada septembrī parlaments eh, gandrīz vienbalsīgi eh, pieņēma manu eh, pašu ziņojumu par reģionālajām valodām mm, Eiropā. Mm, tagad parlaments vēlas vērsties pie komisijas kas, un jautāt, kas tiek darīts multilingvālisma vārdā. Šis ir vārds, kas bieži parādās komisijas tekstos, um, bet reģionālas valodas netiek veicinātas īpaši Francija. Arī uh, minoritāšu valodu harta joprojām nav ratificēta. Turklāt Blankēra kungs, Makrona kungs Uh, vēlas iznīcināt, gan tikpat labi, ka iznīcināt uh, reģionālās valodas Francijā. Uh, šeit atkal jārunā par cilvēku tiesībām un kultūra mantojumu. Tā cienīšanu un saglabāšanu, ko no mums pieprasa arī mūsu līgumi. Atgādināšu Francijas valstī parlamenta nostāju, eh, ko 13. gada septembrī pieņēma eh, vairāk par 90% deputātu, un es eh, sagaidu attiecīgu rīcību, lai šo kultūru mantojumu tomēr saglabātu. Paldies! Un tagad no ID grupas Beņī kundze. Dargie kolēģi, vēlos runāt par vides ministrijas pieņemto ziņojumu par pesticīdu bīstamību Eiropā. Ziņojumā rakstīts, ka pesticīdu izm pesticīdus izmantojot nepieprasa, ne neievēro Eiropā, Eiropas līmeņa prasības un uh, bieži neapzinās uh, riskus. Tagad uh, ir jākoordinē politika šajā sektorā. Tas ir jādara steidzami. Turklāt jāatsaista šī politika no finanšu interesēm, ideoloģiskajām interesēm, jāpalīdz patērētājiem uh, atrast attiecīgo informāciju, jāuzsāk uh, um, um, kampaņa, lai uh, pasargātu cilvēkus no pesticīdiem. Paldies! EKR uh, Jurgilu kungs. Paldies priekšsēdētājiem. 19. gada janvārī Baltkrievijas pilsoņiem tika grozīts vīzu saņemšanas režims. Tagad e, ir iespējams e, pieprasīt vīzu e, turisma nolūkiem. Rezultātā no Baltkrievijas ieceļo mazāk pilsoņu. Šī politika apdraud arī tirzniecības attiecības starp mūsu valstīm. Mēs pieprasām vienkāršāku uh, vīzu saņemšanas režīmu vai arī uh, tādu režīmu, kas atļaus tirzniecību, brīvu tirzniecību pierobežu reģionos. Paldies! Un tagad Overgard kungs, kas uh, nepiedara nevienai politiskai grupai. Pēc 17,4 eh, miljonu britu eh, balsojuma, eh, kas vēlējās izstāties no Eiropas Savienības, darbs pie Brexita tomēr nav bijis veiksmīgs. Jo, ja tas būtu bijis veiksmīgs, varbūt citas valstis pieņemtu tādu pašu lēmumu. Šķiet, ka cilvēkiem mm, pieprasa brīvu tirzniecību, uh, bet viņus neviens neuzklausa. Šķiet, uh, demokrātiju respektē tikai tad, uh, kad atbilde ir pareiza. Mans tēvs piedzīvoja laukus, kas, kad Montijs atbrīvoja mūsu valsti. Es piedzīvoju laiku 60. gados Dāņi sāka eiroskeptisku politiku. Es um, apzinos, uh, ka cilvēkiem ir tiesības uh, brīvi paust uh, savu viedokli, un es aicinu šo palātu um, būt uh, par demokrātiskuma balstu, un es uh, vēlos, lai uh, mēs. Uh, šī palāta būtu līderis uh, šajā jomā. Paldies. Un tagad um, EPP. Uh, Polčaka kungs. Uh, paldies. Uh, man atvēlētās minūtes ietvaros. Es vēlos runāt par um, Čehijas ministru prezidentu un Andreju Babišu mm, pēc um, ombuda. Um, Mm, publiskotā atzinuma. Eh, Babišu tur aizdomās par nelikumīgu fondu, Eiropas fondu līdzekļu izmantošanu. Nesen et, komisārs Ettingers izdarīja secinājumus par to, ka Babišam joprojām pieder šī kompānija, kas joprojām izmanto Eiropas fondus. Uh, Eh, ombuds, kas izmeklēja situāciju, atklāja eh, to pašu problēmu un norādīja uz līdzekļu nelikumīgu izmantošanu. Bet Čehijas valdība nepublisko izmeklēšanas rezultātus. Es vēlos, lai komisija publiskotu auditu rezultātus, eh, lai būtu skaidrs, cik daudz ministru prezidentam piedara Eh, no šīs kompānijas un tās eh, līdzekļiem. Uh, Pāmerkungs tālāk. Daudzas eh, cilvēku grupas tiks neproporcionāli ietekmētas, ja pieaugs cenas atsevišķiem pārtiks produktiem. Tie nav mani vārdi, tas ir paredzēts dokumentā, ko sagatavoja apvienotā karalistē par iespējamiem negatīviem Brexit scenārijiem. Mēs runājam par to, ka brīvdienās um, varētu nepietikt pārtikas. 2016. Um, gadā neviens par to nebalsoja. Džonsona kungs, um, mūsu premjeras, varbūt neizbaudīja pusdienas Luksemburgā šodien, bet ir Lielbritānijā ģimenes, kas jau nevar savilkt galus kopā premjers, kurš e, bezrūpīgi virzās bezvienošanās Brexit virzienā, nu, nav neviens cits darījums un vienošanās, kas e, nostādījis tik sliktā situācijā e, ģimenes apvienotāja karalistē kā bezvienošanās Brexit. Paldies tālāk no Riņu Europa grupas Botoškungs. Godātie kolēģi, Eiropas Savienība, šis brīnišķīgais projekts, šis projekts, kas, manuprāt, ir labākais, kas ir noticis eh, Eiropā. Jau gadiem ilgi diskutē par to, ka nepieciešams aizsargāt eh, vīdi. Viens no svarīgākajiem eh, instrumentiem Eiropas zaļā infrastruktūra joprojām nav pabeigts. Uh, Jā, ir ļoti daudz NVO, kas specializējas šajā jomā. Ir tūkstošiem speciālistu, kas ir gatavi sākt strādāt kaut rīt. Viņiem ir pieredze, lai varētu īstenot eh, projektus vidas jomā un darīt to sekmīgi. Ir arī partnerības dibinātas starp vairākām valstīm. Mēs nevaram gaidīt, kamēr izzudīs eh, atsevišķas sugas un biotopi. Mums ir jāprasa, lai mm, komisija beidzot atļauj nevalstiskajām organizācijām saņemt finansējumu šajā jomā. Un Eiropas parlamentam ir jāuzstāj, ka šiem līdzekļiem ir jābūt pieejamiem pēc iespējas ātrāk, un visiem iesaistītajiem un interesētājiem ir jāļauj līdzdarboties. Mazāk vārdu, vairāk darbu. Paldies! Paldies! Tālāk eh, Rovets kundze, zaļo grupa. Varētu kolēģi, pēc vairāk kā 30 gadiem Japāna nesen atsāka savu nepieļaujamo praksi vaļu medības eh, komerc nolūkos, kas ir starptautisko normu pārkāpums un bioloģiskās daudzveidības eh, kaitējums Parlaments ir vairāk kārt prasījis komisijai vērsties pie Japānas, prasot pārtraukt šo praksi. Un ar nožēlu mēs secinām, ka Eiropas Savienības un Japānas brīvās tirdzniecības nolīgums nesatur nekādas atsevišķas eh, normas par vaļu medībām. Tomēr mēs nevaram vienkārši noskatīties, kā tiek slaktēti vaļi peļņas gūšanas nolūkā. Uh, Šī iemesla dēļ manas partijas kolēģi un mēs rakstījām Tirzniecības komisārei, prasot, vai Japāns rīcība atbilst ilgspējīgas attīstības eh, nodaļas eh, saturam brīvās tirzniecības nolīgumā. Ja nē, tad mēs prasām nekavējoties sākt eh, kont izpildu kontrolas procedūras. jo tādējādi mēs redzam, ka tiek pārkāpts pat eh, vislabākās vidas eh, prakses. Paldies! Nākamais Gido Reila kungs. Priekšsēdētājs kundz patīkam iepazīties. Es esmu jauniņais un brīnos par šo to ir tīpaši par to, ko savā Briseles dzīvoklī jaunajā mājā atradu. Spuldzīti, elektrisko spuldzīti, re tādu es turu rokā, vai jūs varbūt atcerēsieties, pirms desmit gadiem taču viņas tika aizliegtas. Pirms tam 130 gadus ar savu silto gaismu mūs apgaismoja, bet pēc tam spuldzītes šīs te aizliedza, ies, iesakot lietot taupības, energotaupības lampas, kurās gan ir eh, dzīvesudrabs iekšā priekšā, kas nav īpaši veselīgs. Man patīk briselieši. E, viņi īpaši neņem galvā Eiropas e, Savienības regulējumus. Galu galā Eiropas pilsoņi ir saprātīgi apgaismoti un viņiem vajadzētu būt tik daudz brīvības, kā pašiem pieņemt lēmumus, ko nopirkt e, blīvā Eiropā. Tā vajag. Jā, paldies. Džambatska kungs tālāk.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 par to, ka netiek ievienot, eh, ievērots vienošanās un tādējādi tiek pārpludināta Eiropa vai draudēts to darīt ar nelegāliem bēgļiem. Un vi, viņiem vēlas būvēt eh, Volkswagen rūpnīcu, tas ir pilnīgi neaptveram. Lēsaksijas eh, premjeram jautāšu, kad tad jūs esat eh, godīgs, vai tad, kad runājat ar mums? Vai eksportējot eh, produkciju uz valstīm, kur tiek pārkāpts cilvēktiesības? Es vēlētos, lai Fonderlajens kundze un komisija izsaka šajā jautājumā šādā veidā Erdogan režīmu atbalstīt nedrīkst a néppárt. Paldies! Nākamais runātājs ir eh, no Eiropas Tautas partijas grupas Tomak kungs. Doamna președinte, stimați colegi, vorbim... Priekšsēdētāji, paldies, kolēģi! Mēs daudz šajās dienās runājam par eh, demokrātiju, par cilvēktiesībām, un es vēlos norādīt uz vēl vienu gadījumu, kad tiek pārkāptas cilvēktiesības. Es runāju par Piedņestras separātistu reģionu, kas ir mazākā 100 km attālumā no Eiropas Savienības ārējām robežām. Tur Krievija cīnas pret Eiropas Savienību. Rumāņi tiek diskreditēti. Esmu bijis vairāk kā šajā reģionā. Man ir aizliegts tagad uh, ierasties uh, Krievijā manis pausto viedokļu dēļ, kuri pārkāpj iedzīvotāju ehm, tie cilvēktiesības. Kā Eiropas parlamenta deputātiem mums ir pienākums nepamest novārtā reģions un tās iedzīvotājs. Tādēļ aicinu Eiropas ārējās darbības dienestu sagatavot ziņojumu par cilvēktiesību pārkāpumiem uh, Piedņestras eh, separātistu reģionā. Tā ir daļa no Moldovas, un to Krievija ir okupējusi nelegāli. Tad viņi atklās ļoti interesants lietas, es sastādīšu atziņojumu. Paldies! Avram kundze, sociāldemokrāta nākamā. Kolēģi, runājot par ilgspējību, daudzveidību. Eiropā izzūd veselas sugas, tās būtu varējis izglābt. Viena no, no šīm uh, apdraudētajām sugām ir Donavā zīvis. Nu Toras. To uh, pārzvejo Eh, Ukraiņu zvejnieki, kas neievēro Eiropas Savienības normas. No sešām sugām, eh, apakšsugām, eh, kas pastāv Rumānijā, ir iz, divas ir izzudušas, un vēl viena ir ļoti zemā skaitā. Un, tur ir palikuši tikai deviņi tēviņi un nevienas mātītes. Un Izskatās, ka ekonomiskais kaitējums, kas ir nodarīts, ir milzīgs. Tāpēc es aicinu Eiropas komisiju un parlamentu glābt stores. Mēs prasām finansējumu, līdz šīs eh, sugas izzūd pavisam. Paldies! Tālāk riņu grupa Stefanutas kungs domnule președinte lupta împotriva schimbărilor climatice depinde. cīņa pret uh, klimata pārmaiņām uh, ir atkarīga arī no tiesiskuma. To es jums varu parādīt, eh, pamatojoties uz eh, piemēriem, kad dažreiz sekundārās normas Eiropā neturas pie 11. pānta, kurā tiek paredzēts, eh, ka pāri nozarēm Eiropas Savienībā ir jādomā arī par savas politikas ietekmi uz vidi. Pirmkārt, eh, mobilitātes pakotne, eh, smagās automašīnas, kam jāatgriežas eh, reģistrācijas valstī. Tas nozīmē, ka ir būtiski pieņēmies braucienu skaits tušgaitā. Statistika liecina, ka tie ir apmēram 20% no kopējā braucienu skaita, un tas nozīmē ļoti lielu oglekļa dioksīda izmešu daļu. Otrais punkts, par ko arī mans kolēģis runāja, ir runa par EKT eh, e pieejamību MVU. Eh, tas atbilst 19. Eh, pantam konvencijai par darbu. Mums visiem ir jāvēršas pret klimata pārmaiņām. Ja nopietni, tad griežamies eh, pie, pret visu, kas pārkāp startautiskās tiesības. Paldies, tad vārds Rības kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze, trīs no astoņiem jauniešiem Viņa jau tūkstoši dienas ir apcietinājumā, viņa nokļuva apcietinājumā, jo iesaistījās strīdā, kurā piedalījās arī civilā gvarde. Un tika teikts, ka viņi ir gatavojuši teroristisku uzbrukumu. Un, kā jau teicu, viņus nosodīja ar diviem līdz 13 gadiem brīvības atņemšanas. 2017. gadā bija deputāti, kas vērsās pie Junkera un Timermaņa, eh, kuri apsolīja iepazīties ar šo te gadījumu. Amnesty International eh, runāja par terorisma draudiem. Un tagad mēs esam noraizējušies par to, eh, ka šie cilvēki tiek ideoloģiski diskriminēti. Aizparīt būs jauna uzklausīšana uzklausīšanās, un mums e, ir svarīgi, lai komisija spērtu soļus, e, lūdzot Spānijai ievarot pamatiesības. Paldies, un tagad Sardonas kundze. Nav mikrofona. Lūdzu runātājai mi mikrofonu. Can I do? Okay, now it's good. Ah, okay, okay. now it's good. Thank you. Tagad varam sākt. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labvakar, cienējamie kolēģi, kolēģis. Es eh, uzrunāju eh, priekšsēdētāju Sasolī, eh, kaut arī viņš pat labā nav parlamentā bet tomēr ir parlamenta priekšsēdētājs. Es ļoti uzmanīgi klausējos viņa amatā stāšanās runā, un es domāju, ka Eh, runājot par migrāciju, tad eh, tas, ko es dzirdēju, ka viņš esot par eh, nevalstiskajām organizācijām un ka ir vajadzīgs uzņemt migrantus, kaut arī lielākā daļa no viņiem ieceļo nelegāli un nemaz, viņiem nemaz nepienākas uzņēmšana. Uh, Un pēc eh, daudziem gadiem eh, tagad Itālija ir kļuvusi, pateicoties kresējiem, par Eiropas bēgļu nometni. Es būtu cerējusi, ka viņš eh, tomēr būtu runātu mazliet vairāk konkrētāk, ne tikai atbalstītu neierobežoti imigrāciju Eiropa galu galā gadiem ilgi neko nav darījusi. Mēs vēlamies, lai būtu Eiropa, kas mazāk runā par nepareizu migrāciju, bet gan vairāk koncentrētos uz savu robežu aizstāvību, kā to darīja Salvīna Itālijā. Man ir ļoti žēl, ka Eiropa vienmēr kritizēja Itāliju tā vietā, lai vienkārši palīdzētu. Paldies, un tagad nākamais Eh, saskaņā ar 172 divi viena mm, minūtes laikās eh, nevaram piemērot brīvo procedūru. Un tagad Terča kungs no EKR būtu nākamais runātājs, ja tikai viņš būtu zālē. Tādā gadījumā. Basesku kungs no ETP ir nākamais runātājs. Lūdzu, jums vārds. Lūdzu mikrofonu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu norādīt uz to, E, ka e, ir viena lieta, par kuru mēs visi esam informēti, bet nerunājam. Proti fakts, ka pagājušajos gados Eiropas Savienība arvien vairāk ir zaudējusi savu nozīmi globālajā ārpolitikā un lēmumu pieņemšanas procedūrā. Es būtu gandarīts, ja Eiropas parlamentā par to notiktu debates, proti ārlietu komitejām. Un tāpat arī Eiropas komisijā vajadzētu mums e, šādas te debates par to, ar kādiem līdzekļiem un risinājumiem Eiropas Savienība atkal varētu kļūt par globālo spēlētāju. E, kā tas ir iespējams? Nu, un proti e, blakus ASV un Ķīnai. Ja šis mērķis netiks sasniegts, tad var gadīties, ka iestāsies diena, ka mēs politiskajā un saimnieciskajā līmenī kļūsim par maznozīmīgu reģionu, kas pats kļuvis par globalizācijas upuri, un tie 500 miljoni eiropiešu vairs nebūs iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesos par eh, globalizācijas kursu. Un tāpēc es domāju, ka tas ir mūsu pienākums eh, iestāstiet par šo te cilvēku interesēm. Eh, proti, ļaujot piedalīties lēmumu ņemšanā, kas būs saistīts ar globalizācijas jautājumiem. Un tagad paldies eh, un nākamai runātājai Grapīnī kundzei. Vārds paldies! Es šodien eh, gribētu celt trauksmi. Es gribētu norādīt uz eh, cilvēku kontrabandu, tirzniecību, eh, sievietēm mazgadīgajiem prostitūcijas nolūkos. Esmu sagatavojusi arī vēstuli parlamenta priekšsēdētājiem un komisānam, komisijai. Eh, lai tās aģentūras, kuras mēs apmaksājam, kā piemēram Eiropols, kaut ko reāli darītu. Nevar jau būt tā, ka tiek sagaidīts, ka dalību valstis tiek atstātas pašplūsmā cīnoties ar cilvēku kontrabandu. Eiropas Savienība tā ir pilsēt, eh, pilsoņu drošība un tiesības. Es domāju arī par bērnu tiesībām, kas tiek pārkāptas It īpaši e, valstī kā Somijā, kas ir tagad prezidējošā valsts, arī tur bērni nevar īstenot e, savas tiesības, dzīvojot patversmē e, līdz 12 gadu vecumam. Tas nozīmē, ka mums ir jāpievērš uzmanība ne tikai saimnieciskajam uzplaukumam, bet cilvēktiesību ievērošanai arī dzene. Un šajā ziņā mums nevajadzētu tik daudz skatīties uz austrumu valstīm, jo te ceļi ir no austrumiem uz rietumiem, un tāpēc jā, jāskatās, kas notiek visur. Paldies! Un tagad Jarokas kundze. Paldies, eh, priekšsēdētājas kundze. Eh, eh, Es gribētu pieņemēt e, Panamerikas e, piknika gada dienu. Mani kolēģi no Austrijas esam ļoti lepni e, par to brīdi, kad pirms 30 gadiem mēs veida, radījām vienotību un politisko apvāršņu atvēršanos. Eh, bet eh, pat labāk Eiropas Savienībā eh, situācija ir mainījusies. Ir vismaz 20 miljoni nabadzīgu iedzīvotāju, kuriem nav pat visvairāk nepieciešamo lietu viņu mājās. Tāpēc es domāju, ka mums šo te jautājumu vajadzētu iekļaut eh, pirmās eh, simts eh, darba dienas programmā, jaunās komisijas darbu programmā. Jo es domāju, ka mūsu demokrātijām ir jābūt vienotām un jāpalīdz nodrošināt visu pilsoņu pamatiesības. Uh, Tas saistās arī ar ekonomikas jautājumu. Lūdzu, lūdzu, dariet kaut ko. Paldies! Szonya Szocialisták és Demokraták frakciójából. Silvies Purek. Paldies priekšsēdētājiem. Kolēģi, varbūt jūs dzirdējāt par nomalnošanas uh, kampaņu pret uh, tiesnešiem, kas kritiski izturas pret polijas valdības um, darbībām. E, tā sauktais piebjaka uh, skandāls, to um, organizēja tieslietu ministra vietnieks, to pierāda viņa um, rīkošanās uh, sociālajos tīklos um, un, mm, principā, mm, šādi daži uh, tiesneši mēģina protestēt pret um, valdības mēģinājumu pakļaut sevi kontrolei tiesas iestāžu sistēmu, visu tiesas varu un vispār vajadzētu izveidot atsevišķu EP uh, izmeklēšanas komiteju, kas um, pārbaudīs, vai uh, Polija viss notiek likumīgi šajā sektorā. Paldies! Uh, nākamais EPP Alvāres. Um, Lielas paldies! Spānija piedzīvoja mm, visšausmīgākos plūdus um, savā vēsturē, Mursijā, Almērijā um, un Valencijā, um, proti Spānijas dienvidu austrumos, šausmīgs zaudējums nodarīts gan infrastruktūrai, gan lauksaimniecībai un, diemžēl, arī um, cilvēki zaudējuši dzīvības. Eh, ir nepieciešams eh, paust līdzjūtību miljoniem spāņu, kas vienā vai šādā veidā ir cietuši no šiem plūdiem. Eh, ir jāpauž arī solidaritāte un atbalsts ļoti konkrētā veidā. Jāpasakās arī visiem, kas palīdzē glābt cilvēkus, glābt arī viņu īpašumu. Uh, Šādos uh, sarežģītajos apstākļos jāatvēl resursi un uh, efektīvi tie jāizmanto, lai palīdzētu cilvēkiem tagad. Un tas jādara pēc iespējas ātrāk. Lielas paldies! Tagad Garcia Dela Blanko kungs no S&D. Paldies! Um, cīņā uh, pret klimata pārmaiņām, cīņā par uh, jauniem energoresursiem ir kaut kas, eh, kas Eiropas Savienībai un startautiskajai kopienai ir ļoti svarīgi. Šī cīņa, var teikt, ir cīņa par izdzīvošanu, neskatoties uz to, um, ehm, Eiropā um, ehm, paliek uh, reģioni, kur šī pārē nenorita tik glūdi, kaut arī uh, tie piekrīt uh, šai jaunajai politikai un uh, cenšas pielāgoties un uh, veic ekonomiskas pārējas pasākumus, bet jāpalīdz šiem reģioniem, jo ne visi var atļauties šo pārēju, var to nofinansēt. Um, jāpalīdz šiem reģioniem gan ar finanšu līdzekļiem, gan ar ekspertīzi. Nākamajā finanšu perspektīvā jāparedz šie īpašie resursi. Eiropas Savien... Eiropa piedzīvojas industriālo revolūciju pateicoties oglēm. Uh, bet eh, tā rezultātā ogles arī eh, ilgu laiku ietekmē cilvēku veselību, un tagad palīdzēt eh, ogļu ieguves reģioniem ir mūsu pienākums. Paldies! Tagad Haišela kungs arī es un D ar mikrofonu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Mēs Eiropas Savienībā uzskatām uh, par kaut ko pilnīgi uh, uh, pašsaprotamu, ka Eiropā karš vairs nenotiks, bet vai tas ir tik pašsaprotami? Pirms neilga laika Eiropa piedzīvoja otro pasaules karu un 41. gadā septembrī Vācija mm, uzsāka šo otro pasaules karu. Um, mēs zinām, pie kā tas noveda. Um, mēs visi atceramies Ribbentropa Molotova paktu un tā sekas. Neaizmirsīsim arī Minhenes vienošanos, jeb Minhenes diktātu, kurš tika parakstīts divus gadus pirms uzbrukuma Polijai šajā procesā piedalījās eh, lielas eh, demokrātijas, Anglija un Francija. Viņi ļāva Hitleram arī mm, klusi un ātri um, okupēt uh, toreizējās Čehoslovākijas lielus reģionus, un šādi Hitlers arī spēra savu um, zibenīgi ātru soli uh, austrumu Eiropas virzienā. Ne uzskatīsim, ka miers ir kaut kas, kaut kas pašsaprotams un cīnīsimies par to. Paldies! Tagad eh, Stefanu Nikolā Ulkungs. Paldies! Šobrīd um, Grieķijā cilvēki uh, tiek elektroniski uzraudzīti no valdības uh, puses, uh, un valdība mēģina ierobežot uh, cilvēku tiesības streikot. Tiek radīti šķēršļi darba ņēmējiem, kas vēlas streikot Itālijā, um, Lielbritānijā, Zviedrijā un citās valstīs ir ļoti līdzīgas uzraudzības sistēmas. Praktiski tiek apdraudēta tas darba ņēmēju tiesības. Un um, tā kā tagad uh, tuvojas uh, kapitālisma krīze, uh, tiek pieņemta virkne likumu, kas tiešām apdraud darba ņēmējus un viņu tiesības. Mēs it kā runājam par to, lai viņiem palīdzētu, un eh, tāpat laikā ignorējam to, ko dara valdība. Paldies!